Lība komitejas vārdā, un uh, mums šodien pievienojusies ITRE AFCO un Juri komiteja. AFCO komitejas eh, priekšsēdētāja būs Spinelī kundze un eh, Juri eh, komiteju pārstāvēs Ferārs kundze un ITRA komiteju Kelī kungs. Pirmais vicepriekšsēdētājs IMCO un KULT komitejās. IMCO Krasas Vilds kundze pievienosies mums un KULT komitejas vadā Set Varhajens pārstāvēs priekšsēdētāju. Mēs esam centušies uh, maksimāli paplašināt auditoriju šai uzklausīšanai un tas tika darīts, lai uh, tas viss notiktu maksimāli demokrātiski un atklāti. Uh, pirmajā daļā atbilstoši 12. aprīļa priekšsēdētāja konferences lēmumam un uh, pēc priekšētāja konferences tikšanās ar eh, Cukerbergu kungu, kam jūs sakojāt, tika pieņems lēmums par šo uzklausīšanu. Un šīs uzklausīšanas mērķis ir nedaudz savādāks. Tās mērķis ir eh, um, uzklausīt um, galvenās iesaistītās puses šajā skandālā, lai uh, padziļināti izvērtētu gūtās mācības un uh, šīs dienas pirmā uzklausīšana ļaus eh, mums eh, labāk izprast, kas notika, kādēļ un eh, kā lietas ir attīstījušās tik tālu. Otrā uzklausīšana notiks 25. jūnijā un trešā savukārt 2. jūlijā. Mm, un Dažas no uzklausīšanām skars arī Facebook. Šīs dienas uzklausīšanas gadījumā tas tā nav. Tātad, mums ir ļoti e, interesants ekspertu panelis, e, bet vēlos atgādināt par noteikumiem. Tātad, mums būs tāds e, vienkāršotais formāts viens katram deputātam, un jūs norādat, no kur eksperti vēlties saņemt atbildi. Politiskās grupas vienojās, ka būs 20 septiņi jautājumu uzdošanas šie periodi, un balstoties uz šiem 27 septiņām vietām tika arī sagatavots runātāju saraksts. Eh, pēc eh, paneļa ekspertu uzstāšanās došu vārdu attiecīgo komiteju priekšsēdētājiem un tālāk iesim atbilstoši sarakstam. Bet vēlos atgādināt, ka. Tad, kad jūs uzdodat jautājumu, vienu jautājumu, jūs varat to darīt vienas minūtes garumā. Un šajā laikā jūs norādat, kam jūs uzdodat šo jautājumu, nevis vienkārši uzdodat vispārīgu jautājumu, jo jūs saņemsiet tikai vienu atbildi no viena eksperta. Pēc tam katram no paneļa uh, ekspertiem būs iespēja divas minūtes atbildēt uz šo jautājumu, un es atņemšu mikrofonu tulīt pēc viens minūtes pēc jautājumu uzdošanas. Uh, Ja eh, kāds no deputātiem, kas iekļauts sarakstā, nebūs eh, klāt, došu vārdu nākamajam. Visbeidzot, tātad jautājumu uzdevēji būs sekojoši un katrs ar īsu ievadu. Kalas, Chief Strategy Officer at the Center for... Sandīpēra Kalas eh, ir um, Eh, bijusī eh, Facebook operatīvā vadītāja Karola Kadvarola ir eh, Guardian vecākā žurnāliste, kas veica žurnālistisko izmeklēšanu, Elizabete Denhama, informācijas komisāra IKO. Uh, uh, iestādē no apvienotās karalistes uh, viņai uh, pievienojas arī Džeims Dipls Džonsons, uh, komisāra vietnieks, uh, profesors Dēvids Karals, kurš ir Ņujorkas uh, pārsona dizaina skolas asociētais profesors, kurš vērsās pie Cambridge Analytica, lai tā paskaidrotu, kā tika izstrādāts um, digitālais eh, profils, atbilstoši kurām eh, vērsās pie viņa. Un visbeidzot, Kristofers eh, Vailīs, bijušais Cambridge Analytica darbinieks. Vēlos vispirms jau visiem šiem cilvēkiem pateikties par to, ka viņi reaģēja uz mūsu uzaicinājumu un ir šodien šeit. Tālāk došu vārdu mūsu runātājiem un sāksim ar Sandīju Parakalis, uh, eh, humanitā, humano tehnoloģiju centra stratēģijas eh, vadītājs. Paldies, ka uzaicinājāt man šodien šeit. Eh, mani sauc Sandija Parakilas. Es esmu um, humano tehnoloģiju centra stratēģijas uh, eksperts. Tā ir eh, bezpējas organizācija, un 2011. un 2012. gadā es strādāju uh, Facebook, un tad es biju atbildīgs eh, par Facebook platformas datu aizsardzības. Tātad, es gribēju pastāstīt, kā tas izskatās no Facebook uh, puses skatoties uz uh, šo situāciju ar Cambridge Analytica. Pirms es eh, sniedzu konkrētus piemērus par to, eh, kā Facebook tika iesaistīts Cambridge Analytical eh, skandālā, es jau pastāstīju, kā Facebook platformas darbojas. Tātad. Pirmkārt, tas ir pakalpojums, ko piedāvā uzņēmums, un tā ļauj ārējām aplikācijām un ārējiem programmu izstrādātājiem izmantot, e, veidot aplikācijas, kur tiek izmantots Facebook lietotāju dati. Un e, tas ir tas, ko jūs e, redzat, to var izmantot uz dažādām mobilajām un viedajām ierīcēm. Viena no galvenajām lietām, kas jāsaprot šīs izmeklēšanas sakarā, ir tas, ka kā uh, aplikācijas vai lietojuma programmas saņem datus no Facebook. Ikreiz, kad Facebook lietotājs vēlas izmantot Facebook aplikāciju, viņi eh, sniedz savu piekrišanu šādā uh, saskarnē. Kad lietotājs uh, uzklikšķina uz uh, allow, šajā gadījumā Amazon, piemēram, saņem datus, uh, kā tas ir eh, norādīts šajā saskarnē. Tā darbojas datu plūsma. Vispirms eh, lietotājs eh, sniedz savus datus Facebook vārdu un citu informāciju, Tālāk šo informāciju var nosūtīt atbilstošai aplikācijai, lai tā piekļūtu specifiskiem datiem un pēc tam Facebook nodot šos datus aplikācijai vai lietojumu programmai. Un tā ir problēma, kas notika ar šo Cambridge Analytica. Tad, kad aplikācijai ir šie dati, tad Facebook vairs nevar zināt, kā lietojumu programmas izstrādātājs izmanto šos datus. Un ja, piemēram, lietojuma progr programmas izstrādātājs ir sliktais, tad uh, viņi var ļauprātīgi izmantot šos datus. Šajā gadījumā izstrādātājs bija Aleksandrs Kogans, un uh, ceturtā puse jau bija Cambridge Analytica. Vēl viena lieta, kas jāsaprot, ir tas, kā uh, lietojuma programmu izstrādātāji varēja piekļūt lietotāju datiem bez viņu eksplicītas piekrišanas līdz 2014. gadam. Patiesībā līdz pat 15. gadam atsevišķos gadījumos. Uh, Facebook lietojuma programmas varēja piekļūt ne tikai datiem par šo lietojuma programmu lietotājiem, bet arī viņu draugiem. Vidēji katram ir 2 līdz 300 draugi piesaistīti viņu Facebook kontam, līdz ar to masīvi pieaug tas datu apjoms, uh, ko uh, var izmantot. Un uh, jaunākās ziņas, kas parādījās šorīt New York Times, ir mm, tas, ka mm, tas tiek izmantots vien plašāk un plašāk. Tātad par datiem kā tādiem. Tātad eh, programma izstrādātāji var saņemt lūk šādus datus no Facebook, eh, un tas ir tas, ko varēja saņemt līdz izmaiņām 2014. gadā. Tad viņi par, varēja piekļūt tādai informācijai, kā piemēram lietotāja darbības, eh, posti, tāpat arī attiecība informācija, politiskā nostādne, To pašu arī attiecībā uz draugu profiliem un arī paplašinātās atļaujas, kas varēja piekļūt vēl vairāk datiem, kad, piemēram, šis programmas izstrādātājs varēja piekļūt arī privātiem vēstījumiem, privātiem ziņojumiem. Tātad, kas nogāja greizi ar Cambridge Analytica un Facebook? Pirmkārt, eh, Facebook nespēja kontrolēt datu lietošanu pēc tam, kad šie dati tika nodoti aplikāciju izstrādātājiem. Eh, bez tām tika atļauts izmantot eh, draugu datus bez eksplicītas piekrišanas. Visbeidzot, viņi neveica lietojumu programmu izstrādātāju pārbaudu un izvērtēšanu, un Cambridge Analytica vārdā gadījumā viņi vienkārši paļāvās uz viņu teikto. Visbeidzot, Facebook neaizliedza Cambridge Analytica e, izvietot e, savu, pro, e, savas reklāmas Facebook platformā vēl divus ar pus gadus līdz pat 2018. gada mārtām. Kaut arī tika konstatēta ļaunprātīga datu izmantošana. Šeit vēlos norādīt, ka problēma ir eh, daudz lielāka nekā tikai Facebook platforma un Cambridge Analytica. Šī šausminošā karte parāda reklāmas tehnoloģiju industriju, un katrs sīkais logo ir uzņēmums, kas kaut kādā veidā eh, var izmantot lietotāju datus, un uh, lai regulētu šādu komplicētu nozari, tas ir liels izaicinājums. Labās ziņas ir tas, ka GDPR ir labs pirmais solis, lai nodefinētu lietotāju tiesības un aizsargātu cilvēkus, bet, kā es teicu, problēma ir ļoti sarežģīta, un ja es gribētu iezīmēt četras lietas, par ko būtu jādomā, eh, izstrādājot papildus regulējumu. Pirmkārt, mēs vēlamies nodrošināt ne tikai piekrišanu, bet arī izpratni, kam tiek dota piekrišana. Līdz šeit jūs eh, redzat eh, mm, šo pakāpojumu nosacījumu saskarni, kam lietotāji piekrīt. Un šeit vajadzētu redzēt, ka patiesībā e, tālāk paplašinātos noteikums, lai izlasītu, tas ir izlasāms e, mazajā drukā, e, bet tas, ka jūs piekrītat, lūk, ir liels izcelts un, un, un tādēļ noteikti cilvēki. Viņiem būtu tendence vienkārši piekrist, jo, teiksim, šī ikoniņa ir daudz, daudz lielāka. Otra lieta, ko vēlējos pateikt, mums vajadzētu uh, atrast, kā saskaņot uzņēmumu un lietotāju stimulus, piemēram, drošības jostas. ASV autoražotāji mazāk uh, veicināja šo drošības jostu ieviešanu nekā apdrošinātāji. Un Tas tādēļ, ka apdrošinātājiem eh, bija jāizmaksā kompensācijas ikreiz, kad savainojās vai no nu autobraucējs vai viņa pasažieri. Tātad viņiem rūpēja cilvēku drošību. Mēs varētu darīt kaut ko līdzīgu ar datu aizsardzību. Un ja mēs rādītu tādu uh, izturīgu uh, kiber apdrošināšanas struktūru, tad mēs varētu nodrošināt, ka šie apdrošinātāji mm, rūpētos par uzņēmumu un lietotāju izlietošanu. Un, mm, līdz ar to mēs varētu attiecīgi arī nodrošināt, ka ja kaut kas notiek, un ja viens uzņēmums nevar samaksāt par nodarīto kaitējumu, tad attiecīgi šī kompensācija nasta sadalās pa visu nozari. Tālāk, programmātiska piekļuve Eh, datiem, ko izmanto lietotāji. Tātad uzņēmumi, kuriem rūp lietotāju datu aizsardzība. Patiešām rūp, jo ar normām vien nepietiks. Es parādīšu vēl vienu piemēru. Eh, tā ir mana Google meklējuma vēsture eh, pirms četriem gadiem, un Google joprojām to ir saglabājis, tādēļ, ka es Es izmantoju savu aktivitāšu šo rīku, un es biju pārsteigts, ka šie dati joprojām ir saglabājušies, un patiesībā ļoti maz cilvēku uh, kontrolē to, kāda dati par viņiem ir apkopot un tikuši izmantoti, jo viņi izmanto ļoti plašu pakalpojumu spektru. Ja mēs noteiktu prasību attiecībā uz datu aizsardzības funkcijām, mēs varētu radīt jaunu uzņēmumu paudzi, kas palīdzētu lietotājiem pārvaldīt savus datus, piedāvājot viņiem rīkus, ko ērti izmantot. Lai uh, ja eh, viņi nevēlas, viņu dati nenonāk dažādu uzņēmumu rīcībā. Un visbeidzot, Domājot par jaunu regulējumu, ir ļoti svarīgi domāt par mazo uzņēmumu aizsardzību, jo mazie uzņēmumi ir tie, kas virz inovācijas un ir ļoti svarīgi, lai uh, mēs tiešām palīdzētu viņiem un lai mēs padomātu, kā jaunā likumdošana ietekmēs viņus. Mēs negribētu uh, vēl vairāk nostiprināt monopolu pozīciju. Un visbeidzot, pasauli raugās uz šo struktūru, un jūs esat tie, kuri virza inovācijas datu aizsardzības likumdošanā. Uh, Un lielākā daļa amerikāņu gribētu, lai arī ASV būtu kaut kas kā uh, GDPR vai šis uh, vienotais datu uzraugs Eiropā. Lielas paldies un es uh, labprāt uh, uzklausīšu jūsu ierosinājumus par to. Thank you very much. Paldies. Uh, jūs pieminējāt, ka mūsu datu aizsardzības regula ir tāds paraugs visai pasaulē. Nu, um, nebija tā, ka jūs bijāt spiests teikt šos labos vārdus, um, bet, nu, paldies katrā ziņā. Desmit minūtes runātāja rīcība atgādināšu to vēlreiz pāriem runātājiem. Nu, tagad ar prieku došu vārdu Karolai Kadboldērē, kas ir um, Lakraksta gādiem vecākā žurnālista, kas, protams, uh, bija viena no tām, kas um, izmeklēja Cambridge Analytica un Facebook lietu un turpina strādāt pie šīs lietas. Karo, paldies, um, paldies, ka uzaicinājāt man piedalīties. Um, es nu, tiešām priecīgi par to, ka jūs um, rīkojat šīs uzklausīšanas um, īstajā laikā, īstajā vietā. Šajā jautājumā ir nepieciešams gūt um, lielāku skaidrību, jo jautājumi ir ne maz. Mēs kā žurnālisti meklējam atbildes, tad piekrītam, ka to, tas vēl ir jāsmeklē. Vairāk 18 mēnešus esmu strādājis šajā izmeklēšanā. Nu, un eh, ziņu daudz, bet koncentrēšos šodien vairāk uz, eh, uz Eiropas referendumu. Ir vairākas izmeklēšanas, kas pēc labi notiek Lielbritānijā, attiecībā uz to, kā tika vesta um, Brexita kampaņa. Komisāra kungs te mūsu vidū tāpat arī vēlēšanu komiteja veids uh, izmeklēšanu. Tāpat arī policijas uzsākusi savu izmeklēšanu, tāpat ir uzsākta parlamentārā izmeklēšana, kuru vada Dēmiens Koins. Un um, nu, tiek izmeklēti daži, dažādi iespējamie pārkāpumi, piemēram, nelegāla kampaņas līdzakļu pārtērēšana, nelegāla datu izplatīšana, dalīšanās ar datiem, potenciāli pierādījumu dzēšana, tāpat nelegāla koordinēšanās, eh, tad kampaņu veicēju starpā un tā tālāk. Es jums tādu priekšresu, kā tad ir um, vēlēšanu likumi Lielbritānijā. Mēs kontrolējam, kādu līdzekļu tērēt kampaņas laikā. Un tas ir tāds mūsu vēlēšanu sistēmas, tātad demokrātiskās konstitūcijas pamatu pamats. Un eh, šī, šie likumi ir eh, tapuši gadu simtiem gaitā un pēdējos gados digitālā priekšvēlēšana kampaņa fundamentāli maina to, kā šie likumi strādā. Mēs esam situācijā, kur faktiski šie tiesību akti vairs nedarbojas. Un uh, par to liecina gan vadošo ekspertu, gan, gan akadēmisko aprindu pārstāvu liecības. Nu, tā viss notiek uh, liela tehnoloģisko kompāniju melnajās kastēs, un mums nav jausmas, kas īsti tur notiek. Nu, līdz ar to nav arī skaidrs, cik naudas īsti ir tērēts referendumu laikā, kas un kur to tērē, no kurien šie līdzekļi nāk, kādus, kādus reklāmas cilvēki redzēja, un Mēs nezinām, uz kādiem datiem tas balstījās, kā tika izvēlēta attiecīgā nu, auditorija. Šī informācija pastāv, tā ir pieejama, tā ir eh, atrodama Facebook un Google serveros, bet mums eh, piekļuvu šiem serveriem nav. Nu, līdz ar to esam situācijā, kur ir šīs ārvalstu kompānijas, kuras spēlējušas būtisku lomu un ārkārtīgi svarīgās vēlēšanās šajā referendumā par izstāšanos no Eiropas Savienības, bet informācija par to, kā tur viss notiek, iegūt nevienam. Nu, kā žurnālisti, ir sarežģīti meklēt atbildes uz šiem jautājumiem. Tev ir ne, neiespējami, kur piekļūt šai informācijai. Guardian bija pirmais, kas eh, ziņoja par Cambridge Analytica 15. Eh, gada decembrī. Herijs Deivis, mans kolēģis žurnālists, par to ziņoja. Un daudz kas no tā, kas zinām šodien, bija zināms jau tolēk. Un Harijs devās uz Facebook un uzdev viņam visdažādākos jautājumus un atbildes uz tiem neseņēma. Pēc tam eh, viņa pēdējās gāja arī citi žurnālisti, kāds no šveic žurnālistiem, un es pati arī apzēru ar kolēģi. Atbildes nesaņēmām, un tālāk rīko šīs tehnoloģija platformas un izpūk cauri sliekā. Viņš izvairās, atbildes nedod, mūsu gadījumā viņš pat mēģināja mūs iebiedēt, pirms mēs nācām klājā šo publikāciju. Bez viņiem atzina, nu jā, ir viena problēmiņa, bet uh, kādos īsti apmēros to viņi arī neatzīst. Nu, pat dzirdējām, ka vakar New York Times eh, tika publicēts raksts, kurā atklājas, ka atbildes, kuras Zuckerberg kungs deva ASV kongresam, nebija nepilnīgas. Ja tās nebija maldinošas, tad katrā ziņā mēs droši vien teikt, ka tās nebija īsti pilnīgas. Un tieši tādēļ jūsu veikums šeit ir ārkārtīgi svarīgs, jo jūs eh, esat tā institūcija, kuras, kuras rokās ir eh, noteikta vāra un, un autoritāte arī sāties pretī šiem tehnoloģiskiem gigantiem. Jūs esat tā institūcija, no kuriem šie tehnoloģiskie giganti arī nedaudz baidās. Un es eh, ceru, ka jūs eh, spēsiet saukt viņus pie atbildības, tā kā mēs paši to nespējam, un nu, tā kā mēs to neredzējām, kad Zuckerbergs šeit ieradās pirms pāris nedēļām. Man ir tāds sajūta, ka viņam eh, ļāva radīt iespēju, ka viņš sadarbojas, vienlaikus to neveicot. Tas ir tās klasisks nu, šādu uzņēmējumu un superandīm. Bet kā tad es nokļuvu šī stāsta epicentrā, kas bija 16. gada decembrī, kad pirmo reizi dzirdēju par Cambridge Analytica? Uh, no Jonatana Obrona, kas ir eh, viens no ASV akadēmisko kopienu pārstāvjiem. Es sarakstīju rakstu um, par, par eh, mm, to, kā kremšana litika piedalījās eh, referendumā un tāpat arī ASV vēlēšanās. Kremšana litika to noliec, bet bija dažādi dati no, nu, no viņu arī vadītāji Aleksandra Lieksa un, un arī no citiem, kas uh, rakstīja, ka viņi ir nolgojuši Cambridge Analytica. Tālāk es tikos ar Andriju Vitmoru, kas uh, strādā ar, uh, kas ir uzņēmējs un kas sniedz līdzekļus pēc kampaņai. Viņš atbalsta Nāņķela Farāča tātad kampaņu. Tāpat arī internetā, un šī kampaņa bija centrālais elements šajā referendumā, un es ceru, ka jūs kam te varēs uzdot Farāča kungam arī vairākus jautājumus, no kuriem viņš izvairās. Nu, un Farāģis kungs eh, bija tas, kurš Cambridge eh, Analytica saved kopā ar Līvu kampaņu. Eh, viņam, viņš pazīstams ar Steve Bannon un Robert Nerser, un Bannons un, un Nersers arī spēlē šeit būtisku lomu. Viņas tikai sniedz atbalstu izstāšanās kampaņai Brexitā, bet uh, Nu, piedalās ar, aktīvi arī atbalstot Farāģu kungu un, un viņa politisko darbību. Un uh, sarunā ar, eh, ar, ar Aleksandru uzzināju, ka, un man ir ieraksts, ka Cambridge Analytica viņiem palīdzēja pavēlti. Viņi sacīja, ka mums tie paši mērķi, tie paši nolūki, kas ir tātad eh, jā, amerikāņiem. Benens Mersters un Farāžs ir, ir draugi, un viņš sacīja, nu, viņi palīdzēja mums saprast, ko, kā labāk izmanto Facebook datus. Viņi mums pastāstīja, kā izmantot citus datu avotus, kā izmantot bailes un, un emocijas, lai panāktu, lai cilvēki balso, kā viņi vēlas. Nu, Vēsimies, kas tad notiek tālāk. Tas bija tā, nu, interesanti. Nu, šis ziedojums potenciāli nelegāls, visi ziedojumi priekšā šajā kampaņā ir jādeklarē Lielbritānijā, un tad sākās divas izmeklēšanas. Uh, Un par vienu no tām pēc tam ziņos vēlāk ko, kolēģi Elizabeti. Bet eh, īsti pēc tam ar viņiem sasnājās kāds lasītājs no Kanādas un norādīja, ka Cambridge Analytica ir eh, fakultāte Kanādā, SCR Canada, saucās šis uzņēmums. Un viņš man pavēstīja, ka direktors, eh, šis lielās direktors, ir vienlaikus arī kādas citas kompānijas direktors. Sakriet, IQ saucās šī kompānija, un tā strādā uh, kopā ar vēl vienu tātad Leave uh, Brexit kampaņu. Un eh, pie, pie tam ir trīs citām kampaņām - DUP, Veterans for Britain un Belief. Vēl trīs kampaņas. Un mums ir godīgi strikti likumi pret uh, iespējamo kampaņu koordinēšanu. Tā kā te bija skaidrs, ka uh, eh, noteikti, kas viss notiek dīvains. Un te bija tādas, uh, tādas slēptas saites, sakari, un tik līdz kā es pavaicāju Cambridge Analytica par šo lūk um, saikni, tā viņa, šī informācija no viņa tīmekļa vietas pazuda. Nu, tajā brīdī es sapratu, ka noteikti tiešām kaut kas dīvains, ka tiek slēpti dati, un tas bija iemesls patiešām satraukumam. Un tad es sazinājos ar bijušiem darbiniekiem, kas mums arī um, pēc brīža pastāstīs vairāk detalizētā par, par to, ko tad viņi zina. Nu, uh, pavisam īsti rezumējuši, Zukerberg kungs ierodoties šeit parlamentā atzina, ka viņi ir pieļāvuši kļūdas, bet no tām ir mācījušies, uh, strādā tālāk uz papildus caurskatāmību un tā tālāk. Bet tā ir tāda veca dziesma, ko Facebook dzied atkal un atkal. Ar to nepietiek. Ir jāzina, kas tad īsti noticis. Kas notika um, Eiropas Savienības referendumā Lielbritānijā? Kāda līdzekļa tika tērēta kam, kas tos piešķīra, vai tas bija likumīgi vai ne? Nu, mums ir jāpārliecinās, ka ir darīts viss iespējamais, lai to noskaidrotu un pārliecinātu mums par to, ka rezultāti ir lūk, adekvāti. Es saskatu zināmas briesmas eh, tajā, ko mēs tagad redzam Lielbritānijā. Tāda sistēmiska um, mm, mm, kļūmeni. Runājot par šo referendumu, mēs zinām, ka mūsu vēlēšana likumi īsti nestrādāja, tie tika apieti, un tie nespēja pielikt punktu šīm nelikumībām. Un tāda bija mm, nemazums. Mēs tās turpinām izmeklēt, un tāpat arī regulatori, sevišķi vēlēšana komiteja Nu, viņam nebija tādu, tādu nu, attiecīgi tiesiskā satvara, lai rīkotos. Viņam nav attiecīgi pilnvar, kas eh, tiem būtu nepieciešami, lai adekvāti reaģētu uz eh, šādiem pierādījumiem. Un eh, gal galā ir arī par vēlu. Vēlēšana komiteja kampaņu leave.eu, leave.eu, leave e e tā tad ir um, ierosinājis pret, pret viņu lietu, policija sāks uzmeklēšanu, bet uh, izmeklēšanas dati jau būs pieejami tikai pēc, pēc tam, kad Lielbritānija būs jāpamatus Eiropas Savienību. Un šeit saskatu arī tādu politisku nevarēšanu, politisku izgāšanos, jo patreizējā valdība. Um, Uh, ir tik aktīvi iesaistījusies uh, Brexit īstenošanā, ka tā vienkārši uh, uzgriež muguru šiem datiem. Un iespējams, ka tā arī ir līdzvainīga, jo divi patiesajās valdības ministri, Maikls Gos un Boris Johnsons, bija būt tātad šīs te Brexit kampaņas vadītāji. Jā, domā, ka viņi pilnībā apzinājās, ka tiek patērēt līdzekļi, ka, un tātad divi politiskās mējas, politiskie direktori, tāpat arī ir pieminēti kā tiešā veidā atbildīgi par šo kampaņas līdzekļu pārtērēšanu. Nu, noslēgumā uzsvēršu jums, ka man tiešām, tiešām ļoti satrauc tas apstākļus, ka, ka Lielbritānijā runājot par, par referendumu, ir nu, tā arī jums tādas uh, pretiesiskas darbības, un uh, es ceru, ka jūs to ņemsiet vērā. Paldies! Thank you very much, Carol. Um... Paldies, paldies, Karolai. Tā tad uh, izmeklēšanas uh, uzsvars uh, apvienotajā karalistē bija, kā jau Karola teica, un tagad došu vārdu Elizabetei, kur arī noteikti pieskarsies Cambridge Analytica. Elizabete ir um, informācijas, informācijas darbiniece un, protams, ir ārkārtīgi svarīgi uh, runāt par to, kas tad īsi notika. Dodu vārdu Elizabetai. Jā, paldies. Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātie komitejas deputāti. Paldies par šo uzaicinājumu. Es eh, esmu IKO informācijas eh, nodaļas vadītāja, un es esmu atbildīga arī par datu aizsardzības regulas īstenošanu apvienotajā karalistē. Manu um, nodaļu sauc ICO, un es uzskatu, ka um, mēs esam lielākā šāda veida organizācija ap Eiropas Savienībā gan um, darbinieku skaita ziņā, gan arī darba apjoma ziņā. Un um, mēs iestājamies par datu, datu sūdzībām un to izskatīšanu. Un šajā uzklausīšanā mēs veicam izpe, mēs veicam izmeklēšanu un sadarbojamies arī ar atbildīgajām iestādēm citās dalību valstīs. Protams, um, mēs saprotam, ka ir vesela virkne bāžu saistīta ar Facebook rīcību, un šodien mani pavada operatīvais uh, nodaļas vadītājs uh, James Dipple Johnsons, kurš tieši strādā pie šī gadījuma ar Cambridge Analytics. Uh, Un um, es um, vēlētos nedaudz arī pieskarties datu analīzes izmantošanai politiskās kampaņās. Šodien mēs runājam par formālu izmeklēšanu, par ko vēlējos runāt, un tāpēc, eh, kā jūs saprotiet, izmeklēšanas gaitā ir informācija, kas ir konfidenciāla, un iespējams nevarēšu atbildēt arī uz jūsu uzdotajiem jautājumiem. Uh, Tas attiecas arī uz varbūt komentāriem, kurus ne visus nevarēšu komentēt. Esmu gatava atbildēt uz komitejā izskanējušajiem jautājumiem rakstiski, kad man būs pieejama un arī izpaužam turpmāk informācija. Un tomēr Vispirms es vēlējos pateikt, kā jums tā arī iespējams mūsu klausītājiem internetā. Vēlējos pateikt, ka izmantojot Facebook, kā Facebook izmanto mūsu personālos datus un kā notiek šo datu apmaiņa. Pavisam nesen mēs skaidri redzējām, ka tā saucamās reklāmas ekosistēmas ir tikušas piemērotas, lai izmantotu politiskajās kampaņās un ietekmētu mūsu vēlēšanu izvēles. Pie tam, eh, tam ir kā juridiskas, tā arī ētiskas sekas, un tas eh, stipri ietekmē mūsu demokrātijas pamatus. Eh, tas nenozīmē, ka virtuālā vide ir bez jau kādiem noteikumiem. Jebkurā brīdī, kad online aktivitātes izmanto personas datus, tad uzreiz spēkā stājas datu aizsardzības likumi, kas ir ierakstīti Eiropas Savienības, C, Eiropas Savienības datu hartā, un eh, konkrēts, eh, konkrēts gadījums, eh, kur, kurā tika izskatīta šī datu aizsardzība, ir arī mums, mūsu darbības pamatā. Šīs organizācijas kontrolē to, kas notiek brīdī, kad privātpersonas dati dati nonāk kāda rīcībā un tās kontrolē, ko mēs redzam, un tiek izmantot dažādi algoritmi, lai šīs online platformas tieši tā arī rīkotos. Tātad šīs platformas tām ir jāuzņemas atbildība ne tikai par saturu, bet arī par šā satura parādīšanu konkrētam, konkrētai privāt, privātu sistēmai. Un tomēr es uzskatu, ka mūsu juridiskā sistēma nav gājusi laikam līdzi un patreizajā sistēmā, kad ir stājusies spēkā datu aizsardzības regula, jau sistēma nedaudz sakārtotāka, un tas ir būtisks solis arī datu uzraugiem spērt soli tālāk. Citu starpā arī mana iestāde ICO mums ir iespēja tagad eh, it kā izsakot datiem un konkrēti noteikt, kurš kontrolē datus, neatkarīgi no tā, kādā mēdījā šie dati parādās. Data aizsardzības likums un tādas uzraugošās iestādes kā ICO mēs eh, izskatām arī datu noziegums, kas ir reāli noziegumi. Data aizsardzības regula ļauj mums eh, pilnībā izmeklēt šos noteikumus, pat ja eh, data noziegums ir noticis pilnībā interneta vizē, vidē. Iespējams, ka daži no jums atminēsies, 2017. gada maijā es uzsāku, uzsāku, eh, uzsāku izmeklēšanu par visiem šiem algoritmiem, analīzēm, datu savietošanu un profilēšanu, kurā tika izmantot personas, privātpersonu dati, kuri tika izmantot referendumu kampaņā. 2018. gada februārī mūsu starmeši meta gaismu uz Facebook un Cambridge Analytica. Un uh, misters Vilī, kurš izteiksies pēc manis, jūs iepazīstinās sīkāk par šo gadījumu. Jāsaka, ka bija ārkārtīgi liela plašsaziņas līdzekļu un politiskā interese par ICO veikto izmeklēšanu. Un es vēlētos eh, pateikt, ka es uzstājos arī apvienotās karalists parlamentārajā komitejā, un šo komiteju vada Demians Kolēns. Un tagad dodu vārdu manam kolēģim. Godātie kolēģi, jā, mēs it kā darbojamies eh, divās eh, jomās. Vispirms mēs izmeklējam konkrētus, um, eh, konkrētus pierādījumus un arī attiecīgi rīkojamies, ja ir pārkāps likums. Un otrs, mēs sagatavojam ieteikt ieteikums saturošus eh, ziņojumus un secinājumus par datu aizsardzību. Un šāda veida ziņojumu mēs sagatavosim un nopublicēsim līdz mēneša beigām. Mūsu um, pētnieciskais darbs un izmeklēšana norit ārkārtīgi plaši. Mēs eh, šobrīd strādājam pie 40 izmeklēšanas gadījumiem, un eh, šo mums mēs, pārva, mēs pa, uzraugam apmēram 30 dažādas organizācijas un apmēram e, desmit e, dažādus, dažādas privātpersonas. Tās ir gan plašsaziņas platformas, gan datu brokeri, analīze, filmas, firmas, politiskās partijas. Mēs um, sadarbojamies arī ar citām uzraugošajām iestādēm, ar Eiropas Savienības data aizsardzības iestādi un uh, citām atbildīgajām iestādēm apvienotajā karalistē un ārpus tās robežām. Mēs e, esam ieguvuši materiālus, tajā skaitā arī, e, arī pierādījums, un eh, tas viss ir ārkārtīgi rūpīgi jāizanalizē. Mēs esam veikuši kratīšanu vairākās fiziskās vietās, un nu, mēs izmantojam visu mūsu rīcībā esošo arsenālu, tajā skaitā arī izdodot eh, apcietināšanas orderi un eh, kratīšanas orderi. Bet eh, datu aizsardzības likums apvienotajā karalistē mums ļauj darboties plašāk, un mums ir iespēja, ka izņemt arī digitālu saturu, Šajā gadījumā uzsvars tiešām tiek likts uz data aizsardzību, un es labi apzinos, ka mūsu darbs ir ārkārtīgi nozīmīgs, ICO darbs. Šī ir laba iespēja parādīt kā iedzīvotājiem, tā arī Eiropas Savienībai, ka brīdī, kad tiek pārkāpti datu noteikumi, uh, pilsoņiem ir pieejama juridiska aizsardzība. Tā tad, kurp mēs dosimies tālāk? Facebook un Cambridge Analytica ir šobrīd nonākusi mūsu rokās un notiek izmeklēšana, un e, mūsu ziņojumā mēs e, tieši runāsim par to, kas ir padarīts apvienotajā karalistē un ko vajadzētu darīt ārpus AK robežām. Uh, Es um, esmu gatava sadarboties arī ar akadēmiskajām aprindām. Skaidrs ir viens. Mums ir nepieciešams um, stiprināt sadarbību starp uzraugošajām iestādēm un arī informācijas apmaiņu. Ko es vēlētos pateikt šodien komitejas deputātiem? Ļaujiet datu aizsardzības regulai kādu laiku darboties jo patiesībā mūsu izmeklēšana, ICO izmeklēšana ir, manuprāt, vislielākā, ko jebkad kāda datu aizsardzības un uzraugošā iestāde ir veikusi. Un e, šobrīd es uzskatu, ka GDPR ir jāļauj darboties, un tad redzēsim, kāds būs rezultāts. Mūsu izmeklēšanas rezultātā es esmu pārliecināta, ka tas eh, izmainīs eh, interneta vides, eh, rīt, interneta, interneta vides dalībnieku rīcību. Vai tie būtu žurnālisti vai trauksmes cēlēji, advokāti un arī likuma pieņēmēji. Tas ietekmēs visu darbu. Šobrīd mums ir nepieciešama Mums ir nepieciešams, lai iedzīvotāji zinātu, kāda ir datu aizsardzības likumdošana, un eh, mums ir nepieciešami likumdevēji, kuri atbalstītu datu aizsardzības iestādes, nodrošinot to, lai šīm iestādēm būtu kā iespēja, tā arī spēja, tā arī kapacitāte darīt savu darbu. Esmu gatava atbildēt uz deputātu jautājumiem, bet, eh, kā jau teicu savos eh, iesākuma teikumos, mēs eh, šobrīd esam izmeklēšanas vidū Cambridge Analytica un Facebook lietā, un būs tādi jautājumi vai tādas jomas, uz kurām kurām pieskarties nevaru. Bet, kad izmeklēšana būs pabeigta, vai varbūt pat iepriekš, ja tas būs iespējams, esmu gatavs šos datus atklāt. Paldies! Thank you very much. Lielas paldies, Denams kundze, un mēs izprotam tos ierobežojumus attiecībā uz to, ko jūs var teikt un eh, ko eh, izpaust. Tālāk profesors Dēvids Karols, eh, kurš uh, Eh, spēlēja eh, svarīgu lomu šajā situācijā, iesniedzot oficiālu prasību apvienotās karalists eh, tiesā, lai Cambridge Analytica sniegt informāciju par to, kā viņi ieguva viņa psihogrāfisko profilu. Un liels paldies, ka jūs atsaucāties mūsu uzaicinājumam. Lūdzu, profesor, vārds jums. Liels paldies! Uh, pilsonisko brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai par uzaicinājumu piedalīties šeit, un it īpaši vēlos pateikties eh, docentam Polam Olivieram de Hae Eh, kurš eh, ieteica man, lai es piedalītos šeit, bet vēlos arī pateikties viņam par to, eh, ka viņš aicināja mani izvērtēt, kā Eiropas Savienības apvienotās kausas un Šveices datu aizsardzības likumdošana mīja darbos 21. gadsimtā. Um, jā, 2016. Mm, gadā iegūtie um, mani vēlētāja dati, kas vēlāk uh, tika izmantoti atbilstoši apvienotās karalistes uh, datu aizsardzības uh, likumam, izmantojot subjekta piekļuves pieprasījumu, ko es iesniedzu vēlāk, tad Tātad es izmantoju šo uh, gadījumu. Vispirms es uh, eh, 2017. gada 4. jūlijā, kas sakrīt ar ASV neatkarības dienu, iesniedzu sūdzību informācijas komisariātā apvienotajā karalistē. Um, un reakcija nu, pati izpaudās, ka uh, eh, obligātais izpildes rīkojums uh, pret uh, Cambridge Analytica apvienotajā karalistē uh, pēc tam, kad mana sūdzība deva savu pienesumu arī informācijas komisariāta īstenotajā izmeklēšanā. Un man ir liels prieks, ka es varēju šodien tikties ar komisāri personīgi. Es augstu vērtēju uh, um, šo atbalstu un to, ka tiek atzīta vispārīgā koncepcija par datu suverenitāti un par to, ka likumi attiecībā uz datu aizsardzību tiek piemērot neatkarīgi no datu subjekta pilsonības. Diemžēl uh, mums ir jāpieņem arī, ka uh, Cambridge Analytica uh, nepakļausies uh, izpildes rīkojumam. Uh, un ka nebūs iespējams eh, atgūt manus eh, datus eh, sar serverī. Jebkurā gadījumā es iesniedzu prasību augstākajā tiesā 2018. gada 16. martā pieprasot atgūt un repatriēt manu balsotāja profilu Cambridge Analytica. Abās uh, sūdzībās un arī prasībā mēs prasām informācijas uh, komisariātam un augstākajai tiesai um, piemērot uh, SCE Elections firmai uh, prasību atklāt uh, trešās puses datu uzpircējus. Par spīti tam, ka vairāk kārtīgi Cambridge Analytica apgalvoja, ka viņi ir apkopojuši līdz pat 5000 datu punktu par ASV vēlētājiem, tad uh, tomēr eksperti secināja, ka uh, dati tika iegūti uh, daudz plašāk nekā tikai izmantojot šo demogrāfisko vēlētāju reģistru. Mēs varētu to nosaukt par datu atmazgāšanu, jo dati tikuši nelikumīgi izmantoti nelikumīgiem mērķiem, un šie netīrie dati sajaucas ar likumīgajiem, ar tīrajiem datiem, un parādās jauna problēma, ko demonstrē Cambridge Analytica, eh, GSR un Facebook jo es domāju, visi mums piekritīs, ka datu noziegums ir noticis. Eventuāli tas ir arī noziegums pret demokrātiju. Personīgā autonomija un nacionālā suverenitāte tika saņemtas kā ķīlnieki. Un es esmu tās nācijas pārstāvis, kas nav garantējis saviem pilsoņiem nepieciešamās tiesības, lai tie varētu pieprasīt uh, Uh, aizstāvēt uh, de, mūsu datu demokrātiju. Un ja es nevarēšu palīdzēt nec saviem līdzpilsoņiem, nec citiem, uh, tad mēs zinām, ka mums ir jāstrādā vairāk, lai nepieļautu to, ka dakti tiek iznīcināti un kad uzņēmumi um, cenšas um, norobežoties no atbildības. ASV pilsoņiem ir datu aizsardzības tiesības pateicoties Eiropas likumiem, un tas vēlreiz ir nodemonstrējis daudzām valstīm, ka šie jautājumi ir savstarpēji saistīti. Te ir iesaistīts tādas nozeres kā uh, um, biržas, brokeru uh, joma, uh, reklāma, uh, tehnoloģija, industrija. Uh, Un vēlāk mēs redzām, ka tādi uzņēmumi kā SCL grupa un nesen arī atklājās PSY grupa izmanto tā saucamās psiholoģiskās operācijas. Mums ir jārunā par jaunām pilsoniskajām tiesībām gadījumos, kad tiek pastrādāti datu noziegumi pret uh, plašāku sabiedrību. Pagājušajā nedēļā Facebook notika akcionāru pilnsapulce, un viņi uzdeva uh, jautājumus uh, uzņēmumu vadītājiem par masveida cilvēktiesību pārkāpumiem. Un mēs redzam, ka uzņēmumi vadītāji kļūdaini uzskata, ka uz viņiem attiecas tās datu, valsts uh, datu aizsardzības jurisdikcija, kurā viņi ir darbojušies. Un tādēļ uh, Tieši tādas valstis kā ASV bija galvenie mērķi pastrādājot šos komerciālos vēlēšanu datu pārkāpumus izmantojot eh, krāpšanu un privātuma, iejaukšanos privātumā. Kā mēs varētu palīdzēt eh, demokrātiskajām institūcijām pasargāt eh, datu lietotājus un kā Facebook veidotie rīki un instrumenti, kā piemēram custom audiences and lookalikes, uh, izmanto ne tikai ārvalstu puses, eh, bet arī daļēji likumīgi kampaņu veidotāji un uzturētāji. Es ļoti ceru, ka vispārējā datu aizsardzības regula mm, dos pozitīvu pienesumu tajā, lai cīnītos pret šādiem noziegumiem un uh, lai mēs panāktu to, ka uzņēmumi sāk domāt par uh, savu lietotāju datu aizsardzību un lai tiesību sargājošās iestādes varētu izmantot visu tā, to rīcībā esošos instrumentus, lai vērstos pret šādiem noziedzniekiem. Uh, gadījumos, eh, kad eh, tiek izmantot, piemēram, mārketinga instrumenti, lai vērstos pret um, vēlētājiem, izmantojot selektīvu vēlētāju mobilizāciju vai demobilizāciju. Ja šīs politiskās tehnoloģiju mašīnas, kas ir būvētas uz uh, pamatiesībām un piekļuvi privātumam jau pēc savas izstrādes, um, ja mēs nemācīsimies no šīs katastrofas, tad mēs nevarēsim novērst neizbēgamo. Paldies! Much, Professor <clears throat> Paldies, profesor Karol! Un visbeidzot, uh, vārds Kristoferam Vailiem, kas ir uh, trauksmes uh, cēlējs Cambridge Analytica bijušais darbinieks. Paldies, ka ieradāties un jums vārds. Priekšstādātāji cienījumi komitejas locekļi, pateicos par iespēju jūs uzrunāt šodien. Šī piektā reize, kad es liecinu likumdevējiem, un iespējams, ka tā ir vissvarīgākā. Cilvēki rīkojas atkal, viņus piespiež reāla problēma, kā to atzina Žants Manē, un cilvēki atzīst, ka šī nepieciešamība ir e, krīzes, krīzes apstākļos. Šodien es mierdies, lai pastāstītu jums, ka tiešām ir reāla krīze. Te nav runa par privāto datu vai privātās dzīves krīzi. Ir runa par to, ka Eiropas Savienība ir zaudējusi vienu no savām lielākajām dalību valstīm. Strādājot Cambridge Analytica, es nu piedzīvoju to, par ko mums visiem būtu jāuztraucas. E, Cambridge Analytica e, liecina par to, ka ir sācies jauns augstais karš tiešsaistē. Uh, Es biju Cambridge Analytica pētījuma vadītājs no 13. 14 gadiem. Nu, struktūrvienības saucas iela grupa. Tas bija militārs kontrahents, kas, basta, kas ir Lielbritānijā. Cambridge Analytica um, izveidoja ar mežsēru amerikāņu miljardāru um, finansējumu. Viņš ir draugos ar Benonu kungu. Un, uh, viņš bija atbildīgs par uh, kompānijas ikdienas uh, darbu. Bet uh, ne jau Amerika vien Benonu kungam bija, bija, bija viņa interesēs. Uh, Viņš uzskatīja, ka Brexits eh, Eiropā kalpos kā tāds, tāds eh, kultūras lūzumpunkts. Nu, tur valda princips, ka var, var darīt visu iespējamo, tāpat, piemēram, eh, veselības ministrijas fonda tika novirzīt uz kādu mazatīs Āfrikas valsts, lai ietekmētu vēlēšanas. Es uzskatu, ka mm, šis ir koloniālisma 21. Mm, gadsimta ļaunais tēls. No 13. līdz 14. gadiem Cambridge Analytica finansēja daudz miljonu programmu, kas saucās uh, Project Repon. Repon projekta mērķis bija izstrādāt uh, psiholoģiskā profila algoritmus, kurus varētu izmantot uh, politiskās kampaņās. Vēlos uzsvērt, ka Cambridge Analytica darbs to nevar pielīdzināt tradicionālajam mārketingam, kā daži to apgalvo. Tas nav pareizs ekvivalents, un turklāt tas ir maldinoši. Cambridge Analytica specializējās dezinformācijā, baumu izplatīšanā, propagandā. Sēl, mans uzņēmums mēģināja uzstāstīt, kādi ir iecietāji vājie punkti, mēģināja tos izmantot ar mētiecīgu informāciju, kuras mēģis pie, pie cilvēkus atmodināt uh, visļaunākās jūtas, piemēram, uh, rasismas, paranoja un tā tālāk. Nu, mēs neticīgi strādājām uz noteiktiem iedzīvotāju segmentiem. Ja jūs domājat, ka mm, šī šāda profilēšana nestrādā, tas ir pretrunā ar akadēmiskiem datiem vai Nacionālajām zinātnes akadēmijām un dažādos caurjos pētījumos par to ir liecības. Pat Facebook ieguvis patentu pārdošais, nu, tas citēja personāla īpatnību izmantošanu no sociālo tīklu komunikācijām. Dr. Aleksandrs Kogans bija vadošais speciālists šeit, šī, šīs aplikācijas izstrādāšanā, lai gūtu papildus datus par, par, par lietotājiem, kas jau dod piekļuvi arī datiem par šī cilvēka draugiem Mm, sakariem bez šī cilvēka konkrētas piekrišanas. Un Facebook pieļāva šā, šādu lietojumu, šādu aplikāciju. Mēs zinām, ka Kogan kungam netika eh, uz, uzticēts izpētīt, eh, kā šīs aplikācijas tiek izmantotas politiskiem nolūkiem, bet jāatzīmē, ka lietotāja noteikumos ir uzsvērts, ka lietotāja datus var nodot ārtiešajām pusēm. Facebook saņēma eh, šīs vienošanās uh, kopiju 13. gadā pirms stājās spēkā šī data harvesting programma, datu iegūšanas programma. Un Facebook, attiecīgi, ļāva šai aplikācijai darboties un iegūt datus atbilstoši e, šiem kanāšanās e, e, nolīgumam. Un Facebook būtībā nebija pat īpaši iepasniegts visiem šiem vienošanās uh, punktiem, kas ir diezgan ironiski, jo kompānija sagaida, ka tās lietotāji izlasīs lietošanas noteikumus un pat to nedara. Ja Facebook būtu izlasījuši kaut gan kunga tātad, eh, darbu, darbu uzdevumu, tad varbūt viss būtu viss savādāk. 14. gadā es savu grupu izveidoju EIQ kompāniju, kas bija kāda atsevišķa platforma, kas nodarbojās ar Facebook datu iegūšanu un izmantošanu, un EIQ pirmais projekts bija Trinidadā 14. gadā. Tas tika izmantots kā testa projekts pirms eh, mēs uzsākām darbību ASV. Toreiz kļūda tika uzdots uh, iegūt datus no interneta provideriem, lai sekot līdz tam, kā tad uh, eh, Karībijas vēlētāji izmanto internetu bez viņu ziņas. SEL grupa eh, tāpat arī ieguva anonimizētas datus par konkrētiem pilsoņiem. 15. gadā uh, Q saņēma video no Cambridge Analytica, lai tos izplatītu tātad Nigērā un, un, Nigēr, un ietekmētu vēlēšanas. Tad tie bija šausmīgi video, kā tiek kropļot un spīsēni cilvēki. 16. gadā Agriotē Kī, tā pati firma paņēma 70% no Volt Lība finansējumu un lielā mērā to izmantoja tieši Facebook datu izmantošanai. LQ saņēma tāpat arī eh, finansējumu citām kam kampaņām, eh, politiskām kampaņām eh, Lielbritānijā. Un, un ziedoja vairāk kā pusmiljonu mākslinieku, tad, tad Lībrit brīv.eu kampaņai. Kā mēs eh, dzirdējām iepriekš, eh, Lielbritānijā ļoti strikti dati attiecībā uz to, kāds cik līdzekļus izmantot eh, kampaņās, un tomēr referendumā tas tika pārkārts. Daudz Līja izveidoja jaunas kampaņas struktūras un izveidoja um, līdzekļus šīm struktūrām caur um, ehm, attiecējo kompāniju, un līdz ar to līdzekļi tika pārsniegti. Un, um, šī kompānija bija kā tāds starpnieks um, datu izmantošanai. Britu parlamentāra izmeklēšana konstatēja, ka um, ir izmantotas identiskas um, vēlēšanu kampaņu struktūras un personas dati tika izmantotas starp šīm uh, kampaņām caur IQ, tātad kompānijas uh, struktūrām. Tas liecina par to, ka referendumu gaitā ir beigti dažādi noziegumi. Pērn tika at, paziņots, ka schēma, par šo schēmu sāk, sāk tā izmeklēšana. Nu, un līdz ar to Cambridge Analytica un Facebook visus datus izdzēs. Pēc tam, kad Gārdiem publicēja šo stāstu martā, Botlīva atkal um, piekļuvušiem patikušiem um, datiem mēģināja tos uh, mainīt, lai tā kontus mainītu. Nu, tas izskatās pēc uh, jaukšanās uh, pierādījumus. Lielbritānijas prokuratūra arī atzīst, ka divi Terēzes Mējas politiskie konsultanti ir darbojušies šajā kampaņā, izmantojot Cambridge Analytica starpnieku. Viņi zina, kas notika, un viņi vēlas apstādināt politisku izmeklēšanu pirms eh, līdz notiek Brexit. Te nav runa tikai par nelieliem finanšu pārkāpumiem. Jā, tas bija piemēram, milzīga līdzekļi. Vēlēšana likuma ir apieti, datu aizsardzības likuma ir apieti šajā izstāšanās stratēģijā. Cambridge Analytica iespējams vairs nepastāv, bet Eiropas Savienība un, un tās pilsoņi jutīs tās šī pas, pasākuma ietekmi vēl gadiem ilgi. Es domāju, ka ja bez Cambridge Analytica līdzdalības tas nebūtu noticis, un referenduma rezultāts būtu citāds. Un līdz ar to var uzskatīt, ka Brexit eh, re, referenduma rezultāts ir neleģitīms. Diemžēl eh, eh, ties, tiesiskās aizsardzības līdzekļi Lielbritānijā nav pieejami. Es uzskatu, būtu jārīko jaunas vēlēšanas, ja pierādījumi par to, ka ir notikusi krāpšanās. Nu, un tomēr tas uh, nenotiks, jo nu, likumdevēja neatzīst, ka šeit vēlēšana gaitā notikusi kāda krāpšanās. Ir diezgan skaidrs, ka notika sistēmiska krāpšanās, kuras, um, kur rezultātā ārvalstu kompānijas um, ieguldīja līdzekļus uh, mērķiecīgiem kampaņas nolūkiem. Facebook to pieļāva un Zuckerberga kunga nevēlēšanās, nevēlēšanās to atzīt, mums līdz galam arī neļaus noskaidrot, kas tad īsti referendumā notika. Ja tas būtu noticis Nigērijā vai, Nigērijā vai Zimbabvē, tad uh, Eiropas Savienība būtu pieprasījusi atkārtotas vēlēšanas. Nu, varbūt arī Lielbritānijā būtu jāapmēram tā paša standarta. Otrais um, Maastrichts līguma pants uh, nosaka, ka Eiropas Savienība ir balstās uz demokrātiju un uh, cilvēktiesībām. Cilvēktiesība hērtā ir uzsvērts, ka ir notiek kāds uh, balsojums, balsojumam jābūt brīvam un, un godīgam. Brexits nav tikai Lielbritānijas iekšējais jautājums. Lielbritānija ir Eiropas Savienības locekla, un tā jāstrādā atbilstoši demokrātijas principiem un tiesiskumam. Līdz ar to um, Eiropas Savienībā ir tiesības un ir pienākums uzņēmtajiem miljoniem cilvēku zaudēt savas tiesības kā Eiropas Savienības pilsoņi, tādēļ, ka notikusi krāpšanās uh, vēlēšanu cīņā, priekšvēlēšanu gaitā. Tas nav jautājums par to, vai Lielbritānija jāpaliek, kas Eiropas Savienībā jāstāsta, bet runa par tiesiskumu, par tiesiskumu principu ievērošanu gan Eiropas Savienībā, gan Lielbritānijā. Eiropas uh, Savienībā notiks visbūtiskākās izmaiņas šīs paudzes laikā, un pirmo reizi tās pastāvšanas vēsturē Eiropas Savienība zaudēs kā vienu no tās dalību valstīm. Līdz tam mums jābūt pilnīgi drošiem, ka tas viss notiek atbilstoši likumam, bez jebkurām šaubām par eh, balsojuma eh, tiesiskumu. Facebook pirmo reizi eh, ziņoja par Cambridge Analytica datu iegūšanas schēmu 15. gadā, bet lietotājs par to neinformēja. Un to, to darot tikai trīs nedēļas pēc tam, kad eh, Guardian un citi publicēja šo, šo informāciju. Facebook pirmā reakcija bija iesūcēt tiesā Guardian, un uh, viņa juristi mēģināja ietekmēt arī mani. Viņi mēģināja uh, novērst to, lai šis stāsts uh, kļūst zināms sabiedrībā, zinot, ka tas ir patiesas. Un uh, Facebook uh, vadītājs daudziem par pārsteigumu atzina, ka kompānija ir pieņēmusi, ka uh, tādu draud, žurnālistu, draudēšanu žurnālistiem esot vispār viena praksa Lielbritānijā. Nu, es kaut kam būtu jābūt nu, nedaudz uh, konstruktīvāk noskaņotam. Es piedāvu viņa palīdzību pirms šī skandāla, un viens no Facebook viceprezidentiem uh, arī uzsvēra, ka viņi labprāt uh, sadarbotos, un nu, pēdējā brīdī tomēr izlēta klajā presa relīzi, kas um, man neļāva tā iesaistīties un, un pasniedz sevi kā upuri patiesībā. Un uh, Britu datu uzraudzības birojas apstiprinās, ka es neesmu izmeklēšanas subjekts, bet es domāju, no šīs platformas tiku izslēgts. Un es par to tika, tika runāts arī eh, Lielbritānijas parlamentā, un viens no parlamentāriešiem atzina, ka tā ir klāja netaisnība, un tā tas ir. Mm, trauksmes eh, cēlēja mm, mm, nostādīšana vainīgā lomā ir eh, tāds labs, labi pazīstams paņēmiens, kā pielikt punktu šādām izmeklēšanām. Tas, kas viņiem noticis, pats ir nopietni jautājumi. Kas notiek ar demokrātiju, ja šīs eh, kompānijas eh, eh, var klai nomēlnot personas, kas nostājas pretām? Silikona ielējas lielās kompānijas konsolidē savas pozīcijas. Instagramā, piemēram, tika, tika cēsts mans konts, lai gan um, tam nav nekāda sakara ar konkrēto lietu. Tādējādi tiek apdraudēts cilvēku lietas. Facebook pieprasīja, lai es viņiem atdodu savu personisko datoru un telefonu, neskatoties uz to, ka pierādījums es jau nodevis eh, atbilstošajām Britu iestādēm, kuras atbild par šo izmeklēšanu. Facebook pieprasīja, lai es eh, ļauju viņiem eh, izskatīt šos, šos pierādījumus, lai gan bija uzsākt izmeklēšanu. Līdz ar to kompānijai, acīm redzot, nerūp nekāds tiesiskums un tas, ka izmeklēšana veids atbildīgās tiesu iestādes. Facebook ignorēja to, ka man jāpiekļūst Facebook kontam, lai dotu papildus eh, pierādījumus uh, eh, Britu izmeklēšanas iestādēm. Un uh, izmeklēšanas gaitā es nevaru iegūt visus datus, tāpēc, ka nevarēju piekļūt profilam, jo Facebook par to bija uzzinājis. Kompānija šķiet bija vienalga, ka šis liegums uh, traucēja izmeklēšanai. Marks Zuckerbergs uh, turpina pretoties šai izmeklēšanai, līdz ar to citām uh, valstīm, kur notiek kas līdzīgs, ir neiespējams augt šīs eh, kompānijas pie atbildības. Nu, Lielbritānijas eh, valdība grasās eh, atkal izsaukt Cukarbergu uz noklausīšanos pēc tam, ka viņa kompānija neatbildēs uz svarīgiem jautājumiem. Tehnoloģijas kompānijas mums atkārto šo mantru, ka likumi netiek līdz tehnoloģijām, bet nedrīkst taču pieļaut, ka tehnoloģija tiek, nu, tehnoloģijā notiek dažādas patvarības tikai tāpēc, ka mums trūks likumdošanas vairs aizvien vairāk un vairāk uh, uh, interneta rīku ir mūsu rīcībā. Tātad uh, pavisam drīz jau mākslīgais intelekts vadīs um, automašīnas un organizēs mūsu dzīves. Mums ir jāveido regulatīvais satvers, bet tā joprojām ir daudz trūkumu. Vispār jau datu aizsardzības regula nenosaka caurskatāmību pēc dizaina datiem. Bieži vien mēs nezinām, kāpēc un, un kāda reklāmas tiek izsūtītas lietotājiem, jo nepieciešams neticībā par to cīnīties. Neredzamās datu ķēdes, eh, sastarpēji savienotās sistēmas, arī tā ir problēma, kas tikai pieaugs nākotnē. Mēs jau vairāk būs sastarpēji sa savietoto, saslēgto datu iekārtu, un mēs nezināsim, kurš tad ir datu kontrolētājs. Un kas tad īsti ir personas eh, dati šā dinamiskā kā tīklā? Ko tieši varētu traktēt kā primāras personas datus? Right. I'll answer questions. Nu, atbildēšu jautājumiem vēlāk. Varbūt jūs varat eh, rezumēt, izdarīt kādu secinājumu. Okay, I know I'm the villain and you're... That's fine. Um, you get a... Rezumējot, eh, nu, vēl ir daudz darāmā. Un eh, sāksim ar jums. <laughs> Really... Es eh, tiešām esmu spiest ārkārtīgi strikti, burtiski uzspiest runāšanas laiku, tikai tādā veidā mēs varam dot vārdu visiem. Tagad došu vārdu kolēģiem jautājumu uzdošanai. Tā tad viena minūte ir atvēlēta jautājumam, un eh, tiešām es esmu sastādījis sarakstu un mēs esam mēģinājuši darboties pēc dehonta sistēmas. Tātad viena minūte jautājumu uzdevējam. Un uh, uzdodot jautājumu, jūs uzdodiet jautājumu konkrēti kādam no prezidijā sēdošajiem, un tad līdz divām minūtēm būs atbilde. Tas ir vienīgais, kā mēs varam pabeigt laukā un eh, kā mēs varam pabeigt laikā. Tātad. Sāksim ar komiteju pārstāvjiem un Pirmais Spinelli AFCO komitejas vārdā. Tā tad lūdzu. Yes, good evening. I'll ask a question on behalf. Hibners kundze. Nevarēja ierasties, saka Spinelli kundze, kas ir konstitucionālo lietu komitejas prieksēdētāji. Un eh, jautājums ir uzdots Elizabetai Denamai. Šajā digitalizācijas laikmetā, kā regulators var sasniegt pareizo līdzsvaru, raugoties uz interneta platformu piedāvātajām iespējām izdarīt eh, izvēles un no, no vienas puses un otras puses eh, riski kas ir saistīti ar datu izmantošanu necaurskatāmā un pat nelikumīgā veidā. Tā tad atbild divas minūtes eh, Denhams kundze. Jāpaldies par jautājumu. Ziņojumā, pie kura mēs strādājam un kuru publiskosim šā mēneša beigās, mēs eh, ļoti labi apzināmies sociālo mēdīju lomu un interneta komunikācijas lomu. Kā politiskajā dzīvē mēs saprotam, kā politiķi tieši ar saviem vēlētājiem komunicē, izmantojot eh, plašsaziņas mēdī, iz, izmantojot šos mēdījus. Vienlaicīgi ir jāapzinās, ka šai komunikācijai ir jābūt caurskatāmai un eh, jābūt eh, likumīgai. Mēs, intervējot apvienotajā karalistē visas lielākās politiskās partijas un jautājot, kā viņi izmanto savus personīgos datus un kā data analitikas izmanto šos datus mērtiecīgi vēršot uh, reklāmas, tad viņi teica, ka viņu prāta tehnoloģijas attīstās ātrāk nekā rūpes par caurskatāmību, ētiku un privātumu. Uh, ko nosaka politiķi ar pieņemtiem likumiem. Tātad patreiz raugoties uz datu izmantošanu, uz dažādiem procesiem, uz mērķu datošanu, lai nebūtu tā, ka mēs izveidojam kaut kādas slēgtas telpas, kurās publiskas debatas nav iespējams par šiem jautājumiem. Tātad savā ziņojumā mēs e, runāsim par konkrētu rīcības kodeksu politiskajām partijām, politiskajām kampaņām, kā izmantot izanalizētos datus un kā izmantot e, datus vispār. Un e, Jā, mēs ceram, ka politiskās partijas to izmantos. Paldies, saka priekšsēdētāji, un tagad Lora Farāra. Jā, labdien! Vēlētos uzdot jautājumu Vēlīkungam, tādā veidā jums būs iespēja turpināt savu pārtraukto runu. Tā tad eh, mākslīgā inteliģence un eh, citi jautājumi ļauj izmantot eh, patērētājiem pilnīgi jaunus datu formātus. Uh, Vai jūs varat konkrēti pateikt, kā notika šī analizēšana un vai bija jau kāda veida diskusijas par šīs analizēšanas juridiskajiem un ētiskajiem aspektiem attiecībā uz Eiropas Savienības pilsoņiem. Tātad, vai es sapratu pareizi jūs jautājumu, saka Vēlīkungs, tātad kā notika šī analizēšana un vai tika ņemta vērā Eiropas Savienības likumdošana attiecībos datu aizsardzību tās pilsoņiem? Mēs ieguvām ārkārtīgi daudz datu tieši Facebookā izmantot algoritma dēļ, bet arī datu pārdevēji un dažādas kompānijas mums tos piedāvāja, un visa šī informācija tika apkopota, salikta kopā tā saucamajā datu kopumā, un tika izveidots tāds vienots profils. Uh, bija skaidri redzams, eh, kur cilvēki izmanto savu naudu, kur viņi dzīvo, ko viņi dara internetā, kā viņi dodas uz darbu. Tas viss bija redzams, tika izveidots tāds profils. Un šī profila tāds piemērs tika izmantots arī dažādos eh, psiholoģiskos profilējumos un tam līdzīgi. Tādā veidā šis algoritms darbojās, izveidotais algoritms darbojās, un pēc tam šis algoritms tika saslēgts ar Facebook jau vēr, veidojot mērķ datus. Par Eiropas Savienības pilsoņiem runājot, es zinu, ka vairākas reizes es šo jautājumu esmu pacēlis apvienotās karalistas datu aizsardzības līmenī. Un tas eh, tika pilnībā ignorēts. Kad es strādāju, tad eh, vismaz no manas puses eh, man šķita ārkārtīgi būtiski runāt par datu aizsardzības aspektiem ne tikai attiecībā uz Eiropas Savienības iedzīvotājiem, bet tā tad, diemžēl, tas tika ignorēts. Sišoni. Paldies, un tagad eh, Šons Kellijs, eh, kas eh, pārstāv nākamo komiteju, kas ir ITRA komiteja. Paldies! Paldies, es pirms komentārs. Mums šeit ir Facebookā strādātā, strādājoša, bijušais strādājošais un, un Cambridge Analytica strādājošais, bet jautājumus vēlējos uzdot Sandijai Tā tad vai tikts veikts audits vai citas kompānijas nerīkojas līdzīgi un vai nevajadzētu šo auditu veikt kādai ārējai kompānijai. Pirms divām nedēļām viesojos, viesojos Kalifornijā un mēs runājām par eh, datu aizsardzības regulu un par to, ka būtu jēgpilni to padarīt tādu vispār, vis, visai pasaulē. Un eh, vai šeit nav pretruna, kā šī regula tiek izmantota? Paldies, paldies par jūsu uzdoto jautājumu. Uh, Tātad jūsu pirmais jautājums eh, - audits, kā tiek auditētas eh, aplikācijas, kuras iespējams darbojas pretrunā Facebook noteikumiem. Es jums piekrītu, ka labāk būtu, ja šis audits būtu bijis ārējs, un tā patiesībā arī ir lielākā problēma tehnoloģija industrijās trūkst caurskatāmības. Ne tikai par to, kā darbojas šie algoritmi, bet arī viņu biznesa procedūrās. Uh, Tāpēc es pilnībā jums piekrītu, ka šāda veida revīzijai būtu jātiek veiktai no ārpus un nevis Facebookam pašam. Jūsu otrais jautājums. Nesmu pārliecināts, ka es to sapratu. Es nesapratu jautājuma jēgu, ko jūs mēģinājāt saprast. Tā tad Facebook šķiet mēģina ierobežot datu aizsardzības regulas noteikumus, pārceļot savus kaut kādus varbūt pārstāvis un iepriekš tātad Facebook galvenais, galvenais sēdekas bija īrija un tagad viņi pārceļas uz Austrāliju un uz citām. Uh, atbildi. Tātad jūsu jautājums, eh, kāpēc Facebooks pārceļas no Eiropas kaut kur citur? Es atvainojos, mēs nevaram ilgāk vairāk šeit kavēties, saka priekšsēdētājs. Tātad, eh, bet Kalīkungs turpina datu aizsardzības regula darbojas tikai Eiropas Savienībā, bet uh, it kā ir pretruna, ka Facebook apgalvo, ka datu aizsardzībai ir jādarbojas visā pasaulē, vienlaicīgi Facebook no Eiropas pārceļ uz citām valstīm. Facebook sēdeklis. Atbilde. Tātad jā, protams, GDPR būtība ir aizsargāt datus, bet kā tas notiek reālajā dzīvē, jau ir cits jautājums ja Facebook tiešām reāli ievērotu GDPR normas un idejas, tad jau viņi ne, nepārceltu savus sēdekļus no Eiropas, un tad tiešām uz Eiropas Savienības pilsoņiem vai nē, kur šie dati pieturās, tas nebūtu tik svarīgi. Tātad, jā, es ceru, ka pavisam drīz mēs redzēsim, kāds ir sausais atlikums. Jā, es eh, saprotu, ka mums, jums jau bija jāatbild, bet eh, paldies, ka jūs to arī izdarījāt. Nākamais jautājums eh, ir mans. Es esmu vienīgais komitejas prieksēdētājs, un mans jautājums būs Vailīkungam. kungam. Ņemot vērā to, kas mums ir zināms, un jūs, Kristofer, jau teicāt, kāda bija Cambridge Analytica loma Brexit iznākumā, bet es vēlētos eh, pajautāt arī par citām iespējamām vēlēšanām. Jūs eh, pieminējāt MR datus, tā tad eh, ir daudzi, kuri ir strādājuši Cambridge Analytica, kas šobrīd vairs tā kā neeksistē, bet ir vesela virkne Cambridge Analytica strādājošo, kas tagad darbojas citur? Kā jums šķiet, kā šie Cambridge Analytica izveidotie algoritmi darbosies citās, citos uzņēmumos un kā tie ietekmēs turpmākas vēlēšanas? Tātad vai nebūs savu veidu ekspansija? Es pieļauju, ka mūsu klausītājiem tas būtu interesanti dzirdēt jūsu atbildi. Tātad, eh, ja es sapratu jūsu jautājumu, pirmais, vai šie algoritmi turpinās darboties reālajā dzīvē, un otrs jautājums, kā eh, citās jurisdikcijās varētu šos uzņēmumus saukt pie atbildības. Tātad, pirmais, jā, es esmu pietiekami skeptisks, ka uzņēmums tiešām ir izzudis no zemes virsmas, tā teikt. Protams, eh, viens ir varbūt tas, ka Cambridge Analytica vairs neeksistē, bet eh, tajā strādājuši ir izveidojuši cits uzņēmums, un, protams, desmitiem miljonu dolāru tika investēta savulaik šo algoritmu izvērē, izveidošanā, un es pilnīgi labi saprotu, ka tādā vai citādā veidā šo algoritmu tālāk rīcība varētu turpināties, bet nu tās jau ir spekulācijas un zīlēšana kafijas biezumos, jo man jau konkrēti pierādījumi nav par citām jurisdikcijām runājot uzņēmums, eh, pār, uzņēmums pārceļas no vienas valsts uz otru, un es tiešām uzskatu, ka nestabilas demokrātijas un arī trauslas eh, sistēmas un valsts tiek izmantotas, lai radītu tikai un vienīgi pēļņu. Piemēram, Trinidāda ļoti nopietni izvērtēja šos pārkāpumus, jo ļoti daudzos gadījumos es uzskatu, ka mēs piedzīvojam modernu ko, koloniālismu formu, kad viena valsts izmantojot citas, varbūt, ja vēlties mazāk attīstīts valsts datus, ietekmē šīs valsts iekšējās lietas. Vairāk nav laika pārtrauca Murājuša kungs runātāju. Tagad eh, Imko Kuratsa Bilt lūdzu. Paldies, eh, paldies Klodam Es vēlētos pateikties eh, visiem, kuri runāja prezidijā. Patiesībā tas rada tādas augstas skudriņas, skrienam pa muguru, gan šis Brexit, gan arī citi. Imko mēs bieži dzirdam, ka jā, Facebooks atvainojās, tie ir tikai vārdi, tukši vai netukši. Mēs Imko uzskatām, ka naudas varā ir jāsauc pie atbildības, bet šobrīd vēlējos pateikt, ka ir ārkārtīgi svarīgi informēt arī iedzīvotājus. Ne tikai informēt, bet arī pieņemt adekvātus likumus. Un mans jautājums, jautājums Elizabetei. Jautājumi. Vai Facebook rīcība ir pietiekama augstu vērtējama, ka tas neatkārtosies, un vai Cukerberga teiktais tiešām ir pietiekams, lai mēs viņam ticētu, un ko Eiropas Savienības institūcijām vajadzētu darīt, lai palielinātu caurskatāmību. Nākamais, kā pasargāt bērnu šajās platformās, un ko eh, Facebook tiešām dara, lai eh, šādus eh, konkrētus kontus Facebookā, kas varbūt var kaitēt bērniem, likvidētu. Elizabeta, tātad jūsu jautājums, vai Facebook eh, ir pieņēmis kādus mērus, lai uzlabotu datu aizsardzību un vai šie pieņemtie mēri ir pietiekami. Es domāju, ka mums vēl nav pagājis pietiekami ilgs laiks, lai to izvērtētu pēc mūsu ziņojuma nopublicēšanas es eh, domāju, ka arī tad daudz kas taps skaidrāks, bet runa jau iet ne tikai par Facebook, kuram ir jādarbojas daudz caurskatāmāk, godīgāk, atbilstoši gan GDPR likumiem, tā arī citiem. Ir citi uzņēmumi, kur arī rīkojas nepietiekam caurskatāmi. Jebkurā gadījumā, kā jau teicu, mani Eiropas Savienības e, kolēģi un arī Eiropas datu aizsardzības padome ir izveidojusi darba grupu un tieši pēta un izmeklē veselu virknu uzņēmumu rīcību. Jūs jautājums, ko Eiropas institūcijām vajadzētu darīt? Uzskatu, ka GDPR, manuprāt, ir ļoti būtisks un nozīmīgs pirmais solis, bet es domāju, ka vajadzētu vairāk pieskarties ētiskiem aspektiem. Es zinu, mans kolēģis Giovanni Burtarelli, kurš ir Eiropas datu uzraudzības e, prieksēdētājs, apvienotā karalista izveido jaunu datu ētikas pētniecības centru, jo ļoti daudz ētiski jautājumu, kurus atrunāt likumā, nemaz nav iespējams, un tas arī nav izdarīts. Es domāju, ka institūcijām un parlamentāriešiem ir tas jāņem vērā. Uh, Jūs pēdējais jautājums par bērniem un to darbošanos tiešsaistē. Es zinu, ka GDPR ir paredzēta īpaši noteikumi bērna aizsardzībai, kas būtu jāizpilda internetu provideriem. Bet eh, ļoti interesanti būtu paskatīties, kā tas tiek īstenots. Tātad apvienotajā karalistē datu aizsardzības likumā mana nodaļa, mans institūts vēlējās uh, ielikt speciālu e, paragrāfu par bērniem paredzētā satura aizsardzību. Paldies, un tagad kult Ferhājienas kundze, Sabīna Ferhājiena no kult lūdzu. Jā, cunīsam arī herzlichen dank. E, Jā, es sākumā sirsnīgi pateikties e, par sniegto informāciju, ko jau dzirdējām. Un arī paldies par atklātajām atbildēm uz, uz tādiem jautājumiem. Man ir viens, nu, būtībā varbūt divi jautājumi kultūras komitejas vārdā. Kā var nodrošināt? Desmitais pants uh, cilvēktiesību konvencijā un 11. pants uh, Eiropas Savienības pamatiesību hartā, kas nodrošina mēdīju daudzveidīgumu, varētu tikt adekvāti aizsargāti. Lai neskatoties uz datu analīzi, kas uh, var noteikt arī tīri legāli, ja lietotājs tam piekrīt, lai tomēr katram lietotājam būtu pies, iespēja piekļūt pēc iespējas plašākam viedokļu un informācijas spektram neatkarīgi no avota ka šai sakarā mēs varam izvairīties no tā, ka šo te sasaukto slēgto telpu, jeb eko kameru uh, lietošana uh, nodrošinās veidot daudzveidību. Datu izmantošana Brexitā un, un citur ir pierādījis to, ka ir iespēja šiem datiem manipulēt un uh, ietekmēt dažādas politiskas procesus. Kam? Jūs ne, nenorādījāt, kam jūs uzdevāt jautājumu, kuram no paneļa dalībniekiem. Nu, neesmu gluži droša. Vailī kungam vai Parakilas kung, kungam, kundzei var būt vienam no, no šiem. Ne Parakilas kungam, respektīvi. Es mēģināšu atbildēt uz šo jautājumu, un es piekrītu, ka um, šie ekochambers ir liela problēma, ar ko saskaramies. Man šķiet, ka tehnoloģiju uzņēmumiem šis efekts būtu jārisina. Tad, tad mēs eh, šeit runājam par ietekmi uz apkārt esošiem lietotājiem ar eh, plašāku un atšķirīgāku viedokļu spektru. Otra problēma ir tāda, ka tad, kad tiek veidoti optimizēti algoritmi, eh, veidojot šo eko kameru, tad mm, tas uh, var radīt problēmas ar saturu. Un man šķiet, ka šeit ir uh, divas puses. Viena, uh, ir, tātad, no vienas puses ir tehnoloģiskie uzņēmumi, kur vēsturiski nav šo problēmu padziļināti pētījuši. Tagad viņi to pēta dziļāk, bet tur ir daudz darāmā tieši no viņu puses. No uh, regulātoru viedokļa raugoties, būtu jāprasa vairāk caurskatāmības par to, kā šie algoritmi darbojas un kuri tad ir vainīgie, ja kaut kas nav pareizi. Piemēram, veid veidojot eh, šos um, algoritmus, ir jāskatās, eh, kā atrisināt problēmu. Tālāk Roberta Metsolas kundze no Libe. Paldies! Šī ir ēra, kad dati ir jaunais zelts. Un es domāju, ka varam secināt, eh, ka neizvēlīgi politiķi un tie, kuri viņus atbalsta, eh, var propagandu padarīt par faktu. Tātad eh, tas ir skandāls ne tikai par uh, datu ļaunprātīgu izmantošanu, bet par to, kā sistēma, kas tika veidot labi, tiek uh, vērsta pret mums. Un es esmu no Maltas, un pat tur Cambridge Analytica uh, darbojās, un mēs nezinām, uh, kā eh, tika iegūti vai, dati par vairāk nekā 6000 Maltas lietotāju. Mans jautājums ir, kad Valdars kundzei, ko mēs varam Eiropas līmenī darīt, lai tas neatkārtotos un kā mēs, Eiropas parlaments, varētu palīdzēt žurnālistiem un atmaskotājiem? Jautājums par Akilas kungām, ko Facebook varētu darīt? just add one question, like if, if you can. Un, ja jūs varat uh, vēl, ko mēs varam darīt, lai tas neatkārtotos? Time, that was very cheeky. Right, Carol, two minutes, please. Um, Karol, divas minūtes, lūdzu, atbildēju jums. Kā jau teicu sākumā, man šķiet, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs saprastu, kas notika un kā tas notika. Jo man šķiet, ka Facebook tagad ir izmisis un visu laiku runā tikai par nākotni, ko darīt tālāk. Bet man šķiet, ja mēs neizpratīsim, kas notika šajā svarīgajā uh, vēlēšanu posmā un uh, kā e, tika apieta mūsu vēlēšana likumdošana, tad mums neizdosies novērst to, ka līdzīgas lietas atkārtosies arī turpmāk. Un katrā ziņā tas noteikti ietekmē arī e, jūsu nākotni. Tādēļ aicinu jūs patiešām izgaismot to, kas notika. Un patiesībā uh, man neizdevās pateikt, ka visas izmeklēšanas, kas notiek apvienotajā karalistē, un tādu ir uh, vairākas, visas noved pie Cambridge Analytica. Un tas viss uh, noved tālāk arī pie Cambridge Analytica īpašniekiem Roberts Meters, Banan, Stīvs Banans un Lūdzu, uzdodiet jautājumus savam kolēģim deputātam Naiģelam Farāžam. Uh, jo viņš varētu apgaismot atsevišķas detaļas. Viņš neatbild uz žurnālistu jautājumiem. Un man tiešām ne, nebija patīkami uzdot viņam jautājumus preses konferencē. Viņš vienkārši neatbild. Paldies! Tālāk Birgit Sīpels kundze no Lība komitejas lūdzu. Paldies, man ir jautājums Elizabetei Denhamai. Lūdzu, paskaidrojiet visiem lietotājiem, uh, kurus datus Facebook apstrādāja, konta dati, metadati, kā tie tika izmantoti un uz kāda pamata viņi veidoja šos uh, profilus, piemēram, uh, agregētie uh, geju dati, kas tika tālāk nodoti Cambridge Analytica un citiem. Kā mēs uzzinājām, tad šie agregēto datu profili var tikt izmantot, lai manipulētu ar cilvēkiem vai lai nopirktu balsi, izmantojot šos profilus, kas grauj mūsu demokrātijas pamatpīlārus. Kā jums šķiet, kā GDPR regula varētu ierobežot šādu praksi? Paldies, Denams kundzei, vērts atbildēji. Jā, Depols eh, Džonsons atbild. Tātad mēs izmeklēšanas ietvaros skatāmies, kādi dati tika izmantoti, kā šie dati tika kombinēti ar datiem no citiem datu uzpircējiem, eh, kādi algoritmi tika izmantot, lai to pārstrādātu. Mēs apstrādājam simtiem terabitu datu, tātad ļoti apjomīgi informācija, un mēs to izklāstīsim arī savā ziņojumā attiecībā uz to, ko varētu darīt eh, šīs datu aizsardzības regulas ietvaros Man šķiet, šī regula jau dod uh, visai plašas pilnvars datu aizsardzības iestādēm uh, izmantot šo auditu izsakojamību. Tām ir jauns pilnvars veikt pārbaudas, izpētīt algoritmus uz vietas, kā tie darbojas sistēmā, lai redzētu, kā eh, šie algoritmi darbojas ko konkrēti uz vietas, ir ļoti svarīgi. Tas nozīmē, ka mēs varam ieiet telpās, izpētīt infrastruktūru, saprast, kā šīs datu plūsmas notiek un, un sekot datu plūsmai sistēmā. Man šķiet, eh, GDPR ir sākums, eh, bet mēs ceru, ka tā attīstīsies arī tālāk. Paldies! Tālāk Helga Stīvens eh, no EKR grupas lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Šīs sanāksmes tēma ir Facebook skandāls un Cambridge Analytica, bet neesmu pārliecināta, vai mums vajadzētu aprobežoties tikai ar šiem gadījumiem. Denams kundze, vārds, eh, jautājums jums. Vai jūs varētu pastāstīt, vai šis skandāls bija viens atsevišķs gadījums, vai arī līdzīgas platformas darīja to pašu? Uh, Uh, apkopojot savu lietotāju datus bez viņu piekrišanas un ļaujot mērķēt, izvietot mērķētu reklāmu. Uzņēmumiem nevajadzētu ļaut pārdot savu lietotāju datus trešajām pusēm bez viņu piekrišanas. Uh, Tālāk vēlos vaicāt, vai šī jaunā regula kaut ko mainīs, vai arī e, šī datu aizsardzības regula vērsīsies pret e, mazākajiem uzņēmumiem, bet lielie joprojām tiks cauri sveikā. Un es gribētu atbild uz šo jautājumu konkrēti. Paldies. Tad, tad jautājums Elizabetei Denāms koncē. Jūs vaicājāt man, vai es domāju, ka ka šādas darbības, ko veica eh, Cambridge Analytica un Facebook, notiek arī citās platformās vai arī, ka ir citas lietojuma programmas, kas eh, ļāprātīgi pārdod personas datus? Man atbilde būtu jā. Pat politiskajā arēnā ir citas uh, eh, politiskas Uh, politkonsultāciju firmas, kas sadarbojas ar dažādām analītiskajām kompānijām, un tur nav caurskatāmības. Facebook vienkārši ir liels spēlētājs šajā jomā. un um, uzmanība ir pievērsta viņiem tādēļ, ka apvienotajā karalistē tika konstatēta ļaunprātīga datu izmantošana, bet man šķiet parlamentārieši, lietotāji, advokāti, žurnālisti ļoti dzīvi seko uh, situāciju, un šis ir svarīgs brīdis datu aizsardzībai. Otrs jautājums ir par to, vai vispārējā datu aizsardzības regula kaut ko mainīs, vai arī tā būs sloks mazajiem uzņēmumiem. Man šķiet, ka šī regula ir svarīgs solis viens solis, bet tas ir likums, kas rakstīts uz papīra, bet svarīgi ir piemērot šīs normas, tās īstenot. Līdz ar to datu aizsardzības iestāžu darbība ir svarīga. Tas, vai tās rīkosies, vai tiks piemērotas sankcijas, uh, un lai lietotāji saprastu savas tiesības, jo mums nav tūkstošiem inspektoru, kas tagad eh, skatīsies katrā sistēmā, bet mums ir miljoniem lietotāju, kas varētu vienkārši realizēt savas tiesības. Tātad būs nepieciešams laiks, lai mainītu šo situāciju, un e, šī regula nav vērsta pret maziem vai lieliem uzņēmumiem. Man šķiet, ka datu aizsardzības iestādēm jābūt samērīgām piemērojot likumu, un tas noteikti tā būs mūsu gadījumā. Tālāk vārds e, Sofijai Intevelt no Alta grupas. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms jautājums Vailīkungām. Eiropas komisija vēlas uh, nolikt um, uzņēmumu palatie, kam ir sakari ar CIP, un palatīja strādāja arī ar Cambridge Analytica. Vai jums šķiet, ka tā ir gudra komisijas izvēle? Tālāk. Eiropa ir Stīva Banena jaunais medību lauks. Un um, tika uh, pa pasludināts, eh, ka um, vai eh, apvienotās karalistes eh, datu aizsardzības komisāri ir gatavi rīkoties, lai aizsargātu cilvēkus? Right, um, Mr. Wiley first. Vispirms došu vārdu Vailī kungam un pēc tam Denams kundzei. Tātad jautājums man bija par Palancija, ja? Labi. Jā, Palāncija darbinieki e, ienāca Cambridge Analytica birojā un strādāja daudzos projektos, kurus jau pieminēju, kamēr strādāja vēl Cambridge Analytica. Iespējams, ka man nebūtu jānorāda Eiropas institūcijām, ar kādiem uzņēmumiem būtu jāslēdz līgums, tā ir viņu izvēle, bet Tas, ka viens uzņēmums strādā pie viena jautājuma, cits uzņēmums oficiāli pie cita jautājuma, nenozīmē to, ka palantīs darbinieki uh, kā privāta personas uh, strādā ar Cambridge Analytica, apmainoties ar informāciju. Tādēļ es ieteiktu izveidot mehānismus, kas ļautu pārliecināties, ka jebkurš ja uzņēmums, kurš strādā pie kāda projekta, skaidri atklāja, Uh, ar ko viņu darbinieki strādā ārpus tiešajām darba līguma attiecībām. Mm, tālāk uh, dot vārdu vēlreiz Denons koncei. Tātad uh, jautājums ir ne tikai par informācijas komisariāta darbu un atbildību, bet svarīgi, lai visas Eiropas datu aizsardzības iestādes strādātu ar šiem jautājumiem. Problēma ir gan algoritmi, gan eh, datu iegūšanas avots, un ar jauno regulu mēs varēsim eh, iz, izdot izpildes rīkojumus, pieprasot uzņēmumiem dzēst algoritmus vai apturēt datu apstrādi, un man šķiet eh, šāds pieprasījums varētu būt daudz efektīvāks nekā sodi. Paldies! Barbara Spinelli no Goja kā Libe koordinātoru lūdzu. Paldies! Man ir jautājums, kad Valders kundzei, un šis jautājums ir nedaudz atšķirīgs. Un um, Vailī kungs teica, ka Cambridge Analytica uh, mērķtiecīgi uh, vērsās eh, pie lietotājiem. Eh, es saprotu šīs bāžas, bet dati liecina par to, ka notika daudz kas vairāk nekā tikai tika pateikts, kas notika piemēram ar Obamu 2008. un 2012. gadā. Tad, tad Varbūt eh, cilvēki jauc lietas ar autentiskiem lietotājiem. Cambridge Analytica atbalstīja Tēdu Krūzu arī. Un, protams, ir arī jautājumi par ticamību, bet es domāju, vai cilvēki tiešām lieto šo skandālu, lai um, apšaubītu savu sakāvi. Kad valodra kundze? Jā, man šķiet, ka e, tas ir tāds pamatots jautājums par to, cik iedarbīgi ir šie paņēmieni, bet jautājums, vai tas ir likumīgi? Kad cilvēki man teica, bet vai tad visi tā nedara, vai tiešām, vai tad eh, visas, visās politiskajās kampaņās tas tie, netiek izmantots. Es gan nezinu politiskās kampaņas, kurā tik, eh, tiktu izmantots um, militāri pasūtījumu izpildītājs. SCL uh, tika apmaksāts uh, no apvienotās karalistes budžeta, lai īstenotu propagandu ārvalstīs. Mēs nezinām, ko viņi tur darīja, jo šī informācija bija konfidenciāla. Tehnoloģija un paņēmieni, ko viņi pieslīpēja ārvalstīs, pēc tam tika izmantot uh, pret uh, pašu sabiedrību valsts iekšienē. Es domāju, ka tas ir nepareizi. Tālāk jautājums par to, cik tas ir iedarbīgi. Jā, par to var debatēt, bet es pētu to, vai tas tika darīts likumīgi, cik daudz naudas tika izlietots, kāda nauda tika lietota, kādēļ šie uzņēmumi ir tik ļoti saustarpēji saistīti un kādēļ tika slēpta saikne un sakarības starp šīm dažādajām kampaņām un uzņēmumiem. Uh, Kā es teicu, jūsu vidū ir cilvēks, uh, UKIP uh, vadītājs, kurš šodien sēž šeit. Viņš varētu pastāstīt par to, jo UKIP sniedza datus Cambridge Analytica, kas tika izmantot referendumu laikā, un es sakropu, ka uh, UKIP uh, nepakļaujas informācijas komisariāta prasībām. Mēs esam uzda Mēs nevaram uzdot jautājumus UKIP, jo viņi nav pārstāvēti apvienotās karalists parlamentā, un es ceru, ka jūs to izdarīsiet, jo būtu ļoti interesanti izdzirdēt viņa atbildes. Balsts no zāles bez mikrofona. Um, Tālāk dod vārdu Janam Albrehtam, Libe koordinātors no Zaļiem un EFA grupas. Es šeit darbu varētu eh, darboties kā eh, starpnieks eh, Kadvalders kundzes jautājums novirzot Vailī kungam. Vailī, es gribētu saprast detalizētāk. Kāds bija Cambridge Analytica modelis, kas tika izmantots Brexit referendumā mm, ietekmēšanā? Uz kādiem datu modeļiem tas balstījās? vai eh, tika iesaistīts arī Cambridge Analytica filiāle un kādi bija datu modeļi un kādi bija tie dati, kas tika izmantot un kāds bija šis mērķēšanas modelis. Varbūt pastāstiet detalizētāk, jo man šķiet mums par to būtu jāsa, jāsaprot kaut kas vairāk. Paldies! Paldies, Vēlīkungs, lūdzu, atbildiet! man ir grūti detalizēt to izklāstīt ierobežotā laika dēļ. Es varu tikai pateikt, ka jūs varat uh, palasīt akadēmisko literatūru par to, uz ko balstīja uh, savu darbu Cambridge Analytica, un to finansēja darbo, kas ir ASV militāro pētījumu aģentūra, Par iedarbīgumu runājot, kamēr es strādāju Cambridge Analytica, es redzēju, ka kontrolētajos izmēģinājumos eh, ši, tas darbojās, Tālāk jūs salīdzināt to ar Obamas kampaņu. Obamas kampaņa izmantoja datus, bet nevis lai apspiestu vēlētājus un nevis lai manipulētu ar vēlētājiem vai tos iebiedētu, un viņi neizmantoja datus, lai izplatītu dezinformāciju. Diemžēl laika ierobežojums neļauj man detalizēt pastāstīt par to, kā šie modeļi strādā. Tam ir nepieciešams vairāk minūšu nekā divas. Paldies! Morais kungs. Paldies, ka mēģinājāt, bet, jā, diemžēl laiks ir ierobežots. Tālāk, Batēna kungs lūdzu no Libe un Afgāna. Pēdējos 26 gadus esmu aktīvi darbojies politikā, cenšoties pārliecināt cilvēkus, ka uh, Lielbritānija ir jāaizstājas no ES, un kampaņas laikā es tikos ar simtiem un tūkstošiem cilvēku aci pret aci, un neviens no viņiem nav teicis man, ka viņus vai viņu viedokli uh, būtu ietekmējuši sociālie mēdīji. Un es saprotu, ka tagad eh, struktūras, institūcijas dara visu, kas to spēkā, lai uh, eh, pagrieztu referendumu iznākumu pretējā virzienā. Un gribu teikt, ka The Guardian ir tieši tāpat kā jebkura politiskā partija. Tā nav objektīva. Un mans jautājums, vai Guardian ir izmeklējis arī uh, otru kampaņu par palikšanu Eiropas Savienībā tādā pat veidā, kā jūs darījāt to attiecībā uz aiziešanu no ES un vai The Guardian. Mm. Nav gadījumā centies palīdzēt uh, visiem spēkiem, lai mainītu referendumu iznākumu. Kad Valders kundze? Šis nav objektivitātes jautājums. Tas ir jautājums par mūsu demokrātijas integritāti, tas ir jautājums par mūsu nacionālo suverenitāti. Un man šķiet, ka arī jūs tas varētu interesēt. Atgriežoties pie jūsu jautājuma par to, vai Guardian veic izmeklēšanu attiecībā uz otru kampaņu par palikšanu ES, es nezinu, ka būtu kādas problēmas bijušas šajā kampaņā. Nesmu saskārusies ne ar kādiem pārkāpumiem vai problēmām. Es saprotu, ka vēlēšanu komiteja to ir izmeklējusi. Tāpat zinu, ka policija neko arī nav konstatējusi vai neko nav izmeklējusi. Ja tā, tad es ļoti ceru, ka, ž, ja, ja tur kaut kas ir bijis, tad es ļoti ceru, ka, ja to nav atklājusi vēlēšana komisija vai policija, tad varbūt vismaz žurnālisti atklās. Katrā ziņā es vēršos pret tiem, kas cenšas uh, apiet mūsu vēlēšanu likumdošanu un gribu, lai viņi tiktu saukti pie atbildības. Ņemot vērā to, ka šī uh, ka jūs teicāt, ka šī izmeklēšana ir politiski motivēta. Es nedomāju, ka Facebook vai Google ir uh, politiski subjektīvas, bet es domāju, ka tās ietekmē demokrātijas un valstis neatkarīgi no to politiskās nokrās, bet atbilstoši pasūtījumam. Ja jūs uh, gribat uh, um, iebāzt galvu smilties un izlikties, ka problēmas nav, nu tad vēlu jums veiksmi. Es gribētu, lai jūs paskatītos debesīs un redzētu, ka šī problēma ir daudz lielāka, un tas ir daudz lielāks risks mums visiem, nekā jūs nu pat aprakstījāt. For the, for IMCO, uh... Un tagad uh, Imko Milēna Trošenskas kundze. Vienu minūtu lūdzu. Merci beaucoup, monsieur le président. Paldies, uh, priekšsēdētāja kungs. Es eh, vēlētos uzdot jautājumu tādā, tādā pašā e, garā kā Bātenkungs, tātad eh, tīri tehnisks. Parakilas kungam uzdošu jautājumu tātad. Es uzskatu, ka Facebook izskatot uh, Uh, izskatot um, personas datus, piemēram, IMCO komiteja viesojās Vašingtonā pagājušā gada novembrī, un visi šie algoritmi, kas tiek izmantoti, tad, uh, protams, tos var izmantot arī vēlēšanu kampaņā, bet ne tikai. Piemēram, personas datu izmantošana dažādās komerckampaņās man uh, liek justies ārkārtīgi nepatīkami. Pieņemsim, Facebooks vai kādas citas eh, platformas klausās, ko mēs runājam, vai pat lasa mūsu ēpastus. Un tad mans jautājums - tehnika, kas, tiek, kas tika izmantota, piemēram, Trumpa vai Brexita kampaņu laikā, vai tās tiek izmantotas arī komerciāliem mērķiem, tādi paši algoritmi. Atbilde Parakaus kungam. Uh, Tātad, ja es pareizi sapratu, tad jūsu jautājums bija, vai ir kāda atšķirība starp tīri tehnoloģiski izmantoto algoritmu, kas tiek izmantots Trumpa kampaņas laikā, un tie algoritmi, kas tiek izmantot komerc darbībai. Atbildi ir nē. Trumpa kampaņā ļoti efektīvi tika izmantoti uh, komerc un marketinga tehnoloģijas algoritmi, kur pēdējā, gad, pēdējā laikā tika izmantoti plaš, tieši šajos sociālajos mēdījos, un šie paši algoritmi tika izmantot Trumpa kampaņā. Patiesībā tā iespējams ir viena no vislabāk norganizētajām mēdīju kampaņām prezidenta vēlēšanās. Nākamā lūdzu. Mm. Jā, paldies! Saka Jaroks kundze. Es eh, vēlējos atgriezties pie jautājuma, vai mēs eh, jau kad uzzināsim kādu ekonomisko labumu vai kāda trešā puse guva Facebook šajā šajā afērā, un vai tas ir noticis arī citās valstīs politisku un vēlēšanu kampaņu ietvaros, vai, un vai valdības e, kaut ko no tā ir guvta, tātad vai valdības izmanto šos algoritmus. Kam jūs uzdevāt jautājumu, prasa priekšsēdētājs, nosauciet vienu no runātājiem. Okay, we'll go for your first choice, Karen. Tā tad, kad Valders kundze lūdzu. Nē, tad viņa nevēlas atbildēt. Kurš vēlas atbildēt? Parakīlas kungs. Lūdzu. Tātad jautājums bija par peļņu šādās politiskās kampaņās un vai ir iesaistīts arī kādas trešās puses un cik nopelnīja Facebook. Es varu runāt tikai vispārējos vilcienos, jo Facebook jau, protams, par savu finansējumu nestāst nevienam, ko tas nopelna kādā politiskā kampaņā vai kādā citā specifiskā kampaņā. Uh, Ir, piemēram, pieminētas dažādas mārketinga kampaņas Facebookā, trešās puses tad saņem kaut ko, bet vispār runājot, tā tad pavisam kopā vai vairums, kas e, tiek samaksāts Facebookam par kādu reklāmas kampaņu, arī paliek Facebookā. Piemēram, Trumpa kampaņā. Uh, tad eh, runa iet par apmēram 80-90 miljoniem ASV dolāru. Tas tā ieskicējumam, cik daudz tas maksā. Paldies, prieksēdētājs. Tā tad, eh, ja jūs aiziet projām un jūs zaudējat savu rindu, bet tagad dodu Ivā Kailī kundzei no SND. Es eh, vēlējos uzdot jautājumu Facebook puisim, vai tehniski ir iespējams uzzināt, kam šie dati tiek nodoti, kas tos izmanto un vai, piemēram, noliegt savus datus izmantot kādai trešajai pusē, bet datus izmantot konkrētās platformas piedāvātais var. Tātad, vai jūs uzzinot, kāda jums ir vara, nevarat manipulēt ar jaunumu plūsmu? Un vai jums nešķiet, ka agreg agregētie dati vai tiem būtu jākļūst par pieejamiem visiem? Un kā mums izvairīties no līdzīgas situācijas nākotnē? Jo, piemēram, GDPR sāk darboties un ieskrienas ārkārtīgi lēni. Tāpēc es domāju, ka šiem mērķ reklāmu gadījumiem mums ir nepieciešami jauni noteikumi. Tātad, Parakils kungs. Jā, paldies par man uzdoto jautājumu. Jūs uzdevāt ļoti daudz jautājumus, mēģināšu atbildēt uz trim pirmajiem. Tātad pirmais - kontrolēt, kas tad ir lietotājam. Facebooks Uz Facebook atkli attiec vesela virkna likuma, līdz ar to ir arī pāraugošās iestādes. Un e, viens, kas e, atkārtot parādās plašsaziņas līdzekļos, ir tas, ka bieži vien šīs kontrolas un pāraudzība nedarbojas tā, kā tam vajadzētu. Līdz ar to viena konkrēta iestāde, par kuru tika runāts arī šorīt, un to jūs arī pieminējāt, tā tad e, iekārtu ražotāji, kuri piemēram, ne tikai saviem, bet arī draugu datiem ļauj piekļuvi. Bet, piemēram, patē, piemēram, klientam ir aktīvi jāatslēdz pieeja viņu draugu datiem. Līdz ar to pārbaudot eh, šo te settingu, ja tas nedarbojās, tad, tad šo lietotāju dati tomēr tika nodoti tālāk. Ir vesela virkni citu piemēru, bet uh, Jebkurā gadījumā tas arī ir viens eh, no bažavotiem ASV. Otrs bija jaunumu plūsma, jaunumu piedāvājums. Kāds tad ir šis eh, jaunumu saturs? Is... Tā tad eh, ziņu saturs visu laiku tiek mēģināts sagatavot tādu labāko piedāvājumu patērētājam, un Facebook to izmanto, mēģinot radīt pēļņu. Un tā arī ir viena no problēmām šīm ziņu aģentūrām. Viņi rada tādas ziņas, kas tiks nopirktas un tālāk dotas. Nākamais par agregētajiem datiem. Tā ir milzīga un e, samilzusi problēma, kuru atlikušajās sekundēs esmu pārsniedz jau savu laiku atbildēt nevarēšu, bet e, datus anonimizēt, deanonimizēt, tas ir nākamais soris. Nākamais Džersekungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Manuprāt, būtiskākais jautājums ir kā platforma iegūto varu atdot atpakaļ cilvēkiem, lai mums tiešām būtu godīgi un pārskatām ievēlēti tautas pārstāvi, bet mans jautājums parakalas kungam. Facebook vadītājs Zukenberg kungs teica, ka visas plaisas un nepilnības ir novērstas, un tomēr mēs zinām, ka šie algoritmi kuri mērtiecīgi piedāvāja reklāmu, tas viss joprojām darbojās. Līdz ar to, kā šādu situāciju, lai dati netiktu nelietīgi izmantot, lai šāda situācija neatkārtotos nākotnē. Brexit gadījums jau pierādīja, ka tas var atkārtoties ir vesela virkna aspektu, kas šeit ir jāpiemina. Tātad gan ražotāji, gan arī likumdevēji. No uh, ražotāju un high-tech puses tad Facebook tiešām mēģina īstenot caurskatāmības likumu savā reklāmu darbībā. Līdz ar to E, šobrīd jau ir zināms, kas nopērk konkrēto reklāmas laiku vai reklāmas vietu kādā vēlēšana vai citā kampaņā, un tas jau ir solis pretim caurskatāmībai. Un tomēr biznesa modelis šīm tehnoloģiskajām kompānijām ir tāds, ka tie mēģina pēc iespējas vairāk savākt datus, lai pēc tam mērtiecīgi virzītu reklāmu un to pārdot pēc iespējas par pēc iespējas augstāku cenu. Un es, es uzskatu, ka tas ir bīstami sabiedrībai, jo šāds biznesa modelis, mēs jau redzam, kur tas mūs ved. Ir varbūt divi risinājumi. Viens, mēs varam ārkārtīgi strikt atregulēt visus eh, ļaunākos gadījumus, piemēram, ārēji spēlētāji kādā vēlēšana kampaņā vai arī mēs vienkārši varam kādu funkciju atcelt, lai būtu mazāk iespēju šos mērķi datus un mērķi reklāmu izmantot, kā mēs to redzējām pēdējās ASV prezidenta vēlēšanās vai Brexitā. Jā, likumdevējiem varbūt vajadzētu izvairīties, ja tas ir iespējams no ārkārtīgi striktiem un specifiskiem noteikumiem, izveidot eh, dažādas eh, specifiskas lietas, kas eh, varētu palīdzēt. Tātad konkrētajā platformā vai platformās atrast citus spēlētājus, Tātad, jā, kā jūs redzat, jūsu jautājums bija ārkārtīgi sarežģīts, un tam ir arī pietiekami sarežģīta atbilde. Konkrētāk nevaru. Prieksēdētājs, jā. Spinelli kundze vēlreiz goja vārdā. Lūdzu, Barbara, jūs jau trešo reizi izsakaties. Un mans jautājums būs par Akilas kungam. Runāšu itāliski. Jaunā GDPR regula ir ārkārtīgi svarīgs rīks mūsu iedzīvotājiem. Un es vēlētos jums eh, pajautāt, vai Eiropas Savienības eh, likumi, kas tiek pieņemti, lai pasargātu iedzīvotājus, vai tam tomēr nav zināms risks internet pluralitātes ierobežošanā? Tā tad eh, jūs teicāt, ka ir jācīnās pret viltus ziņām, pret ir varētu ieviest dažādas varbūt ētikas kodektu, kodeksus. Uh, internetu lielajām kompānijām. Eh, man tomēr šķiet, ka mēs eh, mēģinam tā kā divus soļus uz priekšu un pēc tam divus atkal atpakaļ. Tas jau nav iespējams. Jā, es eh, piekrītu, ka šeit ir tā kā vistas un olas problēma, šeit ir ārkārtīgi grūti paredzēt, kādas būtu negatīvās e, sekas, ja, piemēram, tiek izmantots kāds rīks, bet es mēģināšu jūs, mēģināšu jūs mudināt. Varbūt plašāk paraudzīties uz to, kā radīt e, pamudinājums un priekšnoteikums kompānijām, kas rīkojas pareizi, rīkoties arī tā tālu, rīkoties arī tā turpmāk. GDPR lielākais e, varbūt ieguvums ir e, soda noteikšana. Tātad, ja uzņēmumi būs pārkāpuši noteikums, tad soda būs pietiekami sāpīgi. Līdz ar to, ja jūs e, ķeraties klāt uzņēmumam, piemērojot milzīgu sodu, tad tiešām uzņēmums izvēlēsies tādu rīcības modeli un darbosies tā, lai šis sots nebūtu jāmaksā. Līdz ar to mans uh, ieteikums jums būtu nebaidaties noteikt e, citādus sodus, un ne tikai noteikt, bet arī tos e, īstenot, bet jādomā ir, protams, arī par mazākiem uzņēmumiem, pavisam maziem uzņēmumiem, kuri ļoti aktīvi strādā jaunradē un rada lielajiem uzņēmumiem pamatu tālākai rīcībai. Nākamais Es vēlētos uzdot man jautājumu, kad valdas kundzei, un vēlējos eh, parunāt par Kremļa ietekmi Brexit referendumu rezultātā. Es nāku no Nīderlandes, mums eh, bija referendums par Ukrainu, un arī es esmu pārliecināta, ka referendumu laikā Kremļa ietekme Mēs par to bijām nobežījušies un eh, šķiet, ka tas arī īstenojās. Mans jautājums, cik liela jūsuprāt ir Krievijas ietekme Brexitā, Brexit rezultātā? Kā jums šķiet, kura ir galvenie spēlētāji šajā kampaņā? un es saprotu, ka arī jums personīgi tika uzbrukts, vai jūs personīgi esat drošībā? Tas ir mans jautājums. Um, thank you very much for... Paldies par šo jautājumu. Nu, svarīgākais šeit ir mm, uzsvērt, ka mēs patiesībā nezinām. Nezinām, kā ir. Pastāv aizdomas, jā, pastāv reāls aizdomas, ka Krievijai bija savs um, sakāmais, ka tā savā um, ziņā ietekmē Brexit referendumu. Jo mēs zinām, ka, ka um, Krievu darboņi ir iejaukušies vēlēšanās visur Eiropā. Un, uh, nu, šādā tik svarīgā balsojumā maz ticams, ka Krievi nebūtu vismaz mēģinājuši kaut kā to ietekmēt. Bet atkal te atgriežas pie jautājuma par politisko gribu, ko es pieminēju pirms brīža. Izskatās, ka šeit mums ir darīšana tādu, tādām sistēmiskām kļūmēm, nespēja reaģēt uz atkal un atkal atkārtotiem vēlēšiem pārkāpumiem. Uh, Mums vienkārši ir um, ehm, hroniski nepieciešama papildus informācija. Bet ko mēs uh, zinām gan, ir tas, ka Facebook eh, nav īsti sadarbojies. Uh, Britu parlamentu izmeklēšanas gaitā, nu, Facebook nav bijis tāds uh, konstruktīvi noskaņots. Nu, tādēļ reaģējot uz um, parlamenta komitejas uh, vadītāja um, jautājumiem. Uh, Facebookā Ziemassvētkiem atsūtīja vēstuli, kurā viņi, viņi sacīja, ka viņi ir pārbaudījuši pazīstamos uh, tātad lietotāju kontus, tātad dažādu izmeklēšanas aģentūru kontus, un viņi sacīja, ka ir atklājuši, ka, nu, viens dolārs uh, referendum laikā ir tur, tur tērēts un viss. Bet pēc trīs nedēļām kongress publicēja visas šīs reklāmas, un uh, tad mēs redzējām tās, kas bija mēģināts arī uz Britu publiku. Nu, šajā reklāmu sarakstā mēs redzējām, ka ir vairāk kā tūkstots eh, mācījums faktiski ir tērēts, un atkal tas neizklausās pēc eh, dažas lielas summas, bet eh, katrā ziņā tas ir jau nu, un pavisam citādi nekā viens dolārs. Nu, lūk, un tā Facebook ļoti šauri interpretēja tātad šo te ietekmi un tā. Tā kā tas viss liecina par to, ka mums nepieciešama papildus informācija, un mēs ceram, ka jūs mums palīdzēsiet jo Lielbritānija mm, tagad cīnās un netiek galā ar šiem jautājumiem. Mums ir nepieciešams jūs, jūs atbalsts. Thank you um, for AFCO. Paldies uh, AFCO un FTD vārdā Zilokums. Paldies, sveicināti. Man ir jautājums uh, Pērikilas kundzei. Ku Šodien mēs runājām par vispārējo datu aizsardzības regulu, kas tiešām ir ļoti labs tāds pavērsiens personas datu aizsardzībām. Un tiek runāts par dažādiem risinājumiem, kā panākt turpmāk progresu likumdošanas procesā, kā nodrošināt datu caurskatāmību un, un lietošanas um, uzraudzību. Datu subjektam būtu vairāk pilnvaru attiecībās uz pierādījumu nāstu un iespējamām sankcijām. Līdztekus GDPR imko mēs runājuši arī par personas datu plūsmu. Un šeit jāuzmanās, jo varbūt runa arī par nepersonas datiem. Nu, piemēram, kāds, kāds, kāda ziņa īstenībā kā citādi. Varbūt tā nav gluži pers, tie, nu, tie nav gluži personas dati, bet daudz ko par mums var pateikt. Uh, Nu, tā, tāpēc, pērā Kalvis kungs, kungs, jūsu pieredzes ņem nu, gaismā, kādus papildus likumdošanas pasākumus mēs varētu izstrādāt, kas stimulētu veselīgu kompāniju attīstību un būtu pavēlkams arī mazajām kompānijām, ne tikai lielajām. Paldies par šo jautājumu. Nu šeit eh, varam atkārtot to, kas izskanēja manā prezentācijā. Mēs domājam par iniciatīvām, par stimuliem, par to, kā aizsargāt eh, mazās nelielās kompānijas. Nu, to var paveikt eh, dažādiem paņēmieniem. Jūs varat, piemēram, viņiem piešķirot teikt izņēmumus, samazināt sodus mazajām kompānijām. Tāpat ir vērts padomāt arī par izglītību un atbalstu. Tas, iespējams, ir viens no aspektiem, kurš varbūt uh, nav pirmais, par ko cilvēki domā, ņemot vērā šo problemātiku, bet, eh, lai nodrošinātu atbilstību GDPR regulē, un es mērķēju, ka SV daudz cilvēki ir eh, ieguldījuši eh, darbu un līdzekļus, lai nodrošinātu atbilstību šai da vispārējai datu aizsardzības regulē, un jo vairāk atbalstu mēs varam sniegt uzņēmumiem, tātad konkrētus padomus, resursus, lai palīdzētu nelieliem maziem uzņēmumiem vieglāk tam pielāgoties, nu tad, attiecīgi, šiem uzņēmumiem būs vieglāka dzīve. Lūk, tā var iespējams viena no jomām, kur um, es aicinātu piestrādāt. Tātad tiešām padomājiet, kā jūs varat palīdzēt mazajiem uzņēmumiem. Tā, protams, viena, viena lieta ir samazināt sodnaudas, bet padomājiet, kā praktiski viņiem palīdzēt iesaistīties uh, atbilstības pasākumos, kā jūs varat sniegt viņiem varbūt uh, arī tīri finansiālu atbalstu. Paldies! Aksels Voss tagad, lūdzu. Paldies, uh, priekšstādātāji, arī es. Uh, Uzdošu jautājumu par Akilas kungam. Domāju par šo Facebook vai Cambridge Analytica uh, lietu. Un mēs kā politiķi, protams, uh, sākumā bijām uh, šokēti un, un, un allaši aicinām, ka nepieciešami papildus likumi, stingrāk noteikumi un tā joprojām. Bet vēlos no jums pusināt lūko, vai nav tā? kā es to sapratu no Denemas eh, kundzes eh, sacītā arī, ka vairāk kontrols, vairāk pārbaušu, eh, vairāk tiesību aizsardzības līdzekļu šajos pasākumos. Varbūt tas ir nepieciešams tā vietā, lai jaunus regulējumus un likums izdod. Līdz ar pie kontrolēm jāpiestrādā. Vai tagad mēs jau esam tālāk nākamos solis spēruši, tā teikt. Nu, nu, otrkārt, kas, jūsuprāt, būtu tiesiski, tehniski vai politiski iespējams? Uh, lai novērstu šādu ļaunprātīgu izmantošanu vai manipulācijas ar eh, personas eh, datoru vēlēšanām. Tātad, eh, lai tiešām nākotnē to vēl vairāk ierobežot un novērst. Par jūsu pirmo jautājumu runājot, kā tad efektīvi piemērot tiesību normas tās īstenot. Nu, nesmu datu aizsardzības uh, normatīvu īstenošanas speciālists, bet uh, vismaz ASV katrā ziņā pat uh, pastāvošie tiesība akti netiek īsti aktīvi ieviesti. Nu, piemēram, tur FTC piekrišana, kas tam līdzīgs. Tā kā būtu jāspēr vienkārši pirmais solis, proti, kā aģentūras, kas atbild par šo likumu īstenošanu, ka to rīcībā ir adekvāti resursi un ka tā, tām arī tiek likts, sekot līdz tam, Eh, kā tiek ievērot likumi. Un tas var būt labs tāds eh, plats solis eh, uz priekšu, lai novērstu mm, šo, šīs te nelikumības. Nē, nu, esmu gan jurists, bet es domāju, ka pilnīgi noteikti Cambridge Analytica un Facebook gadījumā ir pārkāpta kaut kādi tiesību akti. Un nu, tik tā par likumu īstenošanu, kur runājam par jaunu regulējumu. Nu, GDPR patiesībā nu, ir ļoti labs, svarīgs pirmais solis. Līdz tam var piebilst, ka uh, Nu, protams, ka krietni jāpadomā par to, ko darīt ar nākamo tehnoloģiju paudzi. GDPR ir uh, tiešām lielisks veikums, tas uh, šī, šī regula risina problēmas, kas saistās patiesajām tehnoloģijām, bet uh, domājot par, par nākotni, nu, tuš, radīt pilnīgi safabricētu saturu pēc pieprasījuma, tātad, kas izskatās pilnīgi reāli, bet, bet ir saforucējums, un nu, nu, par to ir vēl pat iedomāties. Tāpat arī mākslīgais intelekts, kas spējas noteikt jūsu rīcību, pirms jūs pat es pirks pakustinās, un Facebook tikai viena kompānija, kas pie tā strādā. Jūs redzat biznesa modeli, ko viņi varētu pārdot, un attiecīgi izstrādāt algoritmus, kas ietekmētu jūsu uzvedību. Nu, daudz ko varētu darīt, lai šīs jaunās tehnoloģijas noregulētu un, un ierobežotu, tā kā es vien aicinu jūs uh, nu, sekotam līdzi un maksimāli drīz reaģēt uz, uh, uz uh, jauno tehnoloģiju mestiem izaicinājumiem. Tālāk, uh, Baidenholzer kungs, Libe un sociāldemokrātistu vārdā. Mans kolēģis Kalvarādo kungs, rakstīja mans jautājums, kā, kad valdērs kundzē. Paldies jums par jūsu veikumu, par, par uzņēmību, par, par drosmi. Tas, ko jūs atklājāt, skar mūsu demokrātiskās pamatvērtības. Kā aizsargāt uh, cilvēkus no nevēlams iejaukšanās viņa personiskajās dzīvēs, un kā es redzēju Brexit kontekstā arī cilvēku nākotnē. Un mans jautājums ir, eh, ko mēs varam darīt, lai nodrošinātu, ka mūsu demokrātijas izdzīvo, ja varētu to pat tik asi šautājumu uzdot, lai um, palīdzētu pilsoņiem gūt aizsardzību pret manipulācijām šajā procesā, un kur pietrūkst uh, tiesību aktu, kur pietrūkst varbūt vienkārši gribas piemērot pastāvošās normas. Um, address, came... Viena no lietām, kas būtu jāuztver, kas, uh, uz, kas izkristalizējās pirms tam, Nu, te viens no deputātiem sacīja, ka viņš nav dzirdējis, ka kādu būtu ietekmējusi tiešsaistes informācija, interneta informācija referendumā. Nu, daudziem cilvēkiem bija ļoti tā, tāda konkrēta viedokļa. Un tomēr bija tāds, tāds uh, um, neliels iedzīvotājs skaits, kurus varēja pārliecināt, kas, uh, kas uh, svārstījās. Nu, un par to jau runā. Faktiski dažu tūkstošu cilvēku balstīm arī pietika beigās. Šie cilvēki tika atrasti, mētiecīgi izvēlēti un tad bombardēti ar informāciju. Nu, nu, tas tieši tas mums ir pagājis garām. Tā tā neredzamā um, um, aizsvarga daļa, sacīsim. Un tas tieši tas, tas, kas notiek vēlēšana aizkulisēs ar jūsu valstīs. Nu, nu, cilvēki ir uh, pašapmierināti, ieslieguši pašapmierinātību, uzskatot, ka nē, nu, man jau tas neskar, es pats to neesmu redzējis, man tas nav ietekmējis. Bet te jāpadomā tiešām par to, kā aizsargāt šos eh, ietekmējumus cilvēkus? Un kā nodrošināt, lai viņi tur mm, nesēž tumsā tā sacī? Un kā, kā tieši tas arī noticis? Un jūsu veikums tiešām ir, ir teicams. Un jūs izgaismojat šīs negatīvās prakses un aiciniet padomāt par to, ko varētu darīt, lai no tā izveidos nākotne. Nu, kādas mācības gūt no tā, ko, piemēram, Elz, kolēģi Elzbēda Danem ir atklājusi savā izmeklēšanā, jo pašapmierinātība, un daži no komentāriem, ko mēs dzirdējām šeit, eh, liecina par to, ka ir ļoti tāds liels risks. Nu, jā, nu, redz, ka daudz valodas tiek runāts, dažās kultūras šeit tiek pārstāvētas, cilvēks sēž ausīm, klausās tulkojumu, un uh, Nu, tas man atgādina par čukstēšanu ausī, tā teikt. Un, un, un nu, te tas bieži var novest arī pie, pie naidu uzkurināšanas. Nu, un nav uh, obligāti jābūt tikai politiskām ziņām. Should be very neutral, but I like that answer. Paldies, ka ievērojat neutralitāti. Nākamais runātājs ar jautājumu uzdevējs. Žireka kungs, Lībijai kā ir vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir jautājums par Akilas kungām. Eh, par eh, eh, šiem Facebook kontiem. Tie tika reģistrēti tad, kad eh, šī regula vēl nebija spēkā, bet jautājums, vai Facebook eh, šādu praksi īstenoja eh, apzināti, vai viņi darīja kaut ko apzināti, lai ehm, apietu cenzūru, piemēram. Ja jums ir laika, tad es gribētu vērsties arī Denāms kundzei, kādās kampaņās vēl uh, tika konstatēta eh, šāda personas datu ļaunprātīga izmantošana. Paldies! Elizabet, lūdzu, paldies, jūs pirmais jautājums eh, attiecās uz šķiet uz nelegālu datu dzēšanu no Facebook. Nu, man būtu jāgūst nedaudz papildus informācijas, lai es varētu atbildēt, vai tas kāda cilvēka profils, vai kāda pierādījuma, vai ir administratīva rakstura informācija, nu, te būtu nepieciešams tiešām precizējums. Thank you very much. Now we go to... Paldies. Eh, Mercedes Breso, AFCO un sociāldemokrāta vārdā. Lūdzu. Paldies, eh, priekšstādētāji. Jautājums Karolai. Profesoram Karalam jautājums. 10% pasaules iedzīvotāji ir uh, Facebook konts. To uzskatīja par pasaules lielāko uh, sociālo vietni. Nu, jā, nu, droši vien, lai šī vietnē arī tiktu demokrātiski organizēta demokrātiskā sabiedrībā. Konstitūcijās um, katrā valstī ir ierakstīts, kāda ir demokrātiskā pārstāvniecība. Un nu, šeit, šajā globālajā formā, būs grūti sarīkot šādu demokrātisku pārvaldību. Facebook nesen gan ir veicis jaunus eh, centienus uzlikt kādus ierobežojumus, eh, cīnīties pret ļaunprātīgu izmantošanu, bet nu, mēs vienmēr to pietiks. Un nu, tāpat jautājums, ko uzdeva kolēģi vai arī cits vēlēšanas nav ietekmēts, piemēram, manas valsts Itālijas vēlēšanas vai citviet, vai ir dati, kas par to liecina. Varbūt, ka būtu, ja tu, jā, tātad jānorganizē starptautiskais izmeklēšanas žurnāls tīkls, kas izmeklē šādus un līdzīgus gadījumus. Paldies par šo jautājumu, nu jā, interesanti. Jā, jūs uzdevāt jautājumu par šīm nesagrām platformām, kas ir faktiski kā, kā, kā sabiedriskā telpa, bet tāda patiesībā tā nav. Mēs pret tādu attiecamies, ka patiesībā tā ir privātā korporatīvā telpa. Un, protams, daudz arī cieši ļaunprātīgas attieksmes šeit. Un arī, piemēram, es esmu saņēmusi draudus, un tas ir labs piemērs tam. Man tiešām draudēja. Lībdot EU kampaņas pārstāvi Nigel Farage kampaņas darbinieki tiešām reāli man draudēja Twitterī. Mēs saņēmām tiešām vardarbības draudus. Un tāds video ar, ar ieroci tur tika ievietots pret manīm. Simtiem cilvēku par to sūdzējās Twitterim. Un e, nekas nenotika, šis video netika noņemts. Atcīm to viņi neskatīja iemeslu. Nu, ja es to varētu pasniegā ļaunprātīga izmanto, izmantošana. Tagad es varēju piespiest policiju to, to noņemt. Bet tas liecina par to, ka tā ir privāta telpa, ko, kas ir privātas kompānijas plāziņā. Facebook neatbild mūsu valdību vadībām. valstu valdībām atsakās ierasties pie mums atbildēt jautājumiem. Jūs, iespējams, esat vienīgā pasaules institūcija, kurai pietiekama autoritāte, lai izspiest no Facebook vēlamās atbildes, un tas tiešām ir nepieciešams. Afko e Paldies, Afko, un tāds pārtīs vārdā bijusi um, komisāra, kas uh, arī strādājusi pie GDPR, uh, Vivian Redinga. Paldies, mans jautājums Denams kundzei. Sekot GDP loģikai, jā, ka ir svarīgi īstenot, ieviest šīs regulas normas, un līdz ar to loma, ko spēlēs eh, DPE, tāda datu pāraudzības eh, iestādes, ir ārkārtīgi svarīgs. Ar lielu interesi gaidām jūs gatavojamo ziņojumu, ko jūs apsolījāt eh, šī mēneša beigām. Jūs atsījāt, ka tas nāks klajā šī mēneša beigās, bet uh, runājot uh, par Cambridge Analytica, mēs redzējām, ka tas, nu, būtībā, mūsuprāt, ir tikai tāds aizpērga beizgās, uh, aizpērga uh, redzamā daļa. Es nezinu, vai ir citi datu uzraugi citās dalību valstīs arī veic līdzīgu darbu, lai apzinātu, kas, kas tad notiek citās valstīs. Ja mums ir um, nepieciešami tātad. Uh, pasākumu arī mūsu partijās, mēs gatavojamies vēlēšanām, mums ir uh, uh, jāizsakā šīs vēlēšanas. Nu, līdz ar to jūsu ziņojums mums palīdzēs, bet cerams, ka tas nebūs tikai ziņojums par Lielbritāniju, ka jūsu piemērs tiks izmantots arī citās valstīs un, un kā arī citi datu pāraudzības uh, tātad, um, iestādes un personas sekos jūsu piemēram. Paldies! Mēs, mēs vadām šo izmeklēšanu Cambridge Analytica un Facebook lietā jo esam Lielbritānijā izvietot struktūru, un mums arī daudz resursu. Iespējams, ka mūsu birojas ir viens no visjaudīgākajiem eh, birojiem, kas eh, var pārot šādu izmeklēšanu. Mans kolēģis jau paskaidroja, cik apjomīgi ir šī izmeklēšana, cik daudz darbinieku mēs esam piesaistījuši. Nu, jāsaka, ka Eiropā nav daudz eh, datu uzraucības iestāžu, kas uh, var atļauties tik daudz izmeklētāju un ārējos konsultantus, tā, tāpat arī digitālos eh, tātad, eh, tiesu ekspertus un tā tālāk. Nu, tā kā var vien aicināt jūs nodrošināt to, lai datu aizsardzības iestādes eh, jūsu valstīs būtu apratīts par nelieliem resursiem. Es ceru, ka mūsu ziņojumā izstrādātās rekomendācijas varētu attiecināt uz līdzīgām kompānijām, uz līdzīgām praksēm arī citās dalību valstīs. Un mēs strādājam roku rokā ar Eiropas datu uzraugu Ir tāpat izveidot jaunu darba grupu par tiešsaistes platformām un sociālajiem mēdījiem. Strādājam kopā un eh, mēģinam maksimāli eh, labi izmantot resursus. Protams, ziņas nav tāds, ir Britu ziņas Lielbritānija vien. Runājam par datu analītiskām kompānijām, Facebook, datu brokeriem, šām kompānijām un politiskajām partijām. Tā kā domāju, ka šis eh, ziņojums būs tāds plašāk pielietojams un attieksies ne tikai uz Lielbritāniju. Paldies! Jā, man šķiet, ka uh, ir svarīgi atzīmēt, ka ir notikuši notikumi apvienotajā karalistē, bet tas noteikti ietekmē arī situāciju Eiropā kopumā un noteikti arī tālākajās uzklausīšanās mēs uh, to redzēsim. Mums vēl ir pieci runātāji un. jo mums tulkojums būs pieejams tikai līdz pusdienas astoņiem. Tā kā tagad dod vārdu Timo kungam. Timo Falkenam lūdzu. E, jā, mans jautājums ir par Akilas kungām. Šodien atklājās, ka Facebook atļāva e, sociālajiem inženieriem e, piekļūt Facebook datiem un ka tā ir tikai aizberga redzamā daļa par to, kā ļaunprātīgi tika izmantoti dati, personas dati, kas bija Facebook rīcībā. Facebook atbildes liecina par to, ka Facebook runā par to, ka arī nākotnē būs nepieciešama datu apmaiņa starp Facebook un WhatsApp. Papildus Facebook saka, ka ir dažādas citas alternatīvas, kā uh, Flickr, Vimeo. Uh, vai jums šķiet, ka tas. Uh, varētu likt mums domāt, ka Facebookam nav dominējošā tirgus pozīcija, vai arī jums šķiet, ka Facebook pozīcija ir pārāk spēcīga un šis monopols būtu jālikvidē? Parakilas kungs. Atbildēšu vispirms par eh, pirmo daļu. Tātad, kas notika šodien? New York Times eh, šorīt no rīta publicēja mm, ziņas par to, ka daudzu gadu garumā e, viņiem ir bijusi partnerība ar dažādu ierīču ražotājiem - Samsung, Apple, Microsoft, visiem lielākajiem telefonu un citu ierīču ražotājiem. Šīs partnerības ietvaros viņi ir piedāvājuši piekļuvi datiem, kas nav bijis zināms uh, um, lietotājiem, kā arī nodrošināšu piekļuvi draugu datiem. Un līdz ar to tika izmantot dati, kas tika, izmantot ne, eh, kas tika uzglabāti ne tikai uz ierīcēm, bet arī partneru kompāniju serveriem. ASV ir eh, likums, kas aizliedz šādu rīcību. Un otrkārt, tas ir arī pretrunā pret paša Facebook sniegto liecību ASV kongresam un citiem publiskiem paziņojumiem par to, ka uh, viņi uh, ir eh, beiguši eh, sniegt informāciju mm, ierīču ražotājiem 2015. gadā. Tādēļ es gribētu aicināt jūs visus cieši sakot tam, kā attīstīsies notikumi šajā eh, aspektā un kā tas ietekmē arī Facebook atbildes jums. Par Facebook monopolu situāciju. Es uzskatu, ka Facebook ir um, monopola stāvoklis. Ideālais risinājums būtu uh, nodulī, nodalīt, eh, piemēram, WhatsApp, Instagram un Facebook izveidojot tos vai nu kā atsevišķus uzņēmumus, vai arī struktūras, kas neapmainās ar datiem. Jo es domāju, ka eh, konkurence eh, tirgu nav godīga. Piemēram, Snapchat uh, ASV nevar konkurēt ar Facebook, Nu, šajā dominējošā pozīcijā. Paldies tālāk, Lenārs eh, Kungs, lūdzu. Man ir jautājumi, man bija jautājums par ierīču ražotājiem, bet jūs jau par to atbildējāt, bet viena lieta, kas palika neskaidra, Eh, pēc uzklausīšanām ASV kongresā un šeit parlamentā ir par tā saucamiem ēnu profiliem. Eh, Cukerberga kungs teica tā, ka viņam ir nepieciešama informācija par eh, nelietotājiem, tas ir arī drošības jautājums un tā tālāk, bet viņš neteica, uh, kādu informāciju viņi iegūst, jo es uzskatu kontaktu saraksts un fotogrāfijas, es nezinu, kādēļ tas būtu vajadzīgs, lai uzturētu mājas lapas funkcionalitāti. Tas ir ironiski. Tāpat viņi noliedz uh, to, ka viņi ir izveidojuši profilus, bet viņi teica, ka viņi iegūs datus. Es kā lietotājs varu vai nu datiem piekļūt vai tos dzēst, bet kā jūsu pieredzē, kā tas darbojas, kā ir ar šo profilu veidošanu, vai jūs varat to apstiprināt vai oficiāli noliegt? Paldies par jūsu jautājumu Es nezinu par datu e, iegūšanu no nelietotājiem. E, Cukerbergu kungam ir taisnība, ka datu iegūšana no nelietotājiem ir svarīga drošības apsvērumu dēļ jebkuram uzņēmumam, kurš nodrošina lielu internetu pakalpu, apjomīgu internetu pakalpojumu, bet, nu, tas ir tas, kā internets darbojas, kad ir vesela rīna standarta tehnoloģija. Tajā pat laikā man šķiet, ka nav aplūkots tas, kādēļ lietotājs nevar eh, izvēlēties atteikties sniegt datus vai arī piekļūt tiem datiem, kas par viņu ir iegūti un tad tos izdzēst, ja viņi vēlas. Es nezinu, uh, atbildu šo jautājumu, kādēļ nelietotājiem šādu opciju nav, bet es domāju, ka tas būtu jāizmeklē, jo gan lietotājiem, gan arī nelietotājiem būtu jābūt vienādām tiesībām attiecībā uz saviem personas datiem. Visbeidzot, dodu vārdu Gomešs kundzei. Pēdējie divi runātāji un pēc tam visi angliski. Parakilas kungs kungs, jūs teicāt, ka uh, biznesiem, uzņēmumiem ir jāuzņemas atbildība, bet kā mēs varam laust šo praksi? Kā jums šķiet, vai mums būtu jāaizliedz mērķētas reklāmas? Un kā situācija ietekmē jaunā datu aizsardzības regulu un ko mēs varam darīt, ienākot jaunām tehnoloģijām. Un vai jūs redzat to, kā pie. Kā eh, situāciju ļāprātīgi varētu ietekmēt eh, šie kontakti, ko jūs pieminējāt eh, par to, ka nezinu, tiek izmantot šie savstarpējie sakari, um, fabricējot, piemēram, uh, pasas, eh, viltotas pasas. Atbilde. Es nevaru atbildēt uz jūsu otro jautājumu daļu, bet par pirmo, par šo mērķēto reklāmu. Jūsu aprakstītais biznesa modelis nav tikai Facebook biznesa modelis, tas ir dominējošais biznesa modelis visiem internetu uzņēmumiem. Lielākā daļa internetu uzņēmumu iegūst naudu tieši no reklāmām, un šīs reklāmas kļūst arvien mērķētāks laika gaitā. Tā tad ir divas pieejas. Viena ir um, strādāt uh, pie funkcionalitātes regulējuma, otrs ir radīt savādākus stimulus.